Liebe kolēģi, liebe... Dārgie kolēģi, cienītās dāmas, godātie kungi, dārgie sabiedrības pārstāvji, gribētu atklāt šodienas sēdi, visus sirsnīgi sveicu šeit. Kā zināt, tad mēs nedaudz mainījām darbkārtības secību un sāksim ar uh, uzbrukumiem informācijas sistēmām un padomas pamatlēmumu. Uh, referents ir godātais kolēģis Ēlera kungs, un tāpēc dodu viņam un tikai viņam vārdu, lūdzu. Um. Jā, sirsnieks, paldies. Eiropas uh, ekonomikas asociācijas kiberuzbrukumu tematu uzskata par vislielāko noziedzīgo izaicinājumu Eiropas ekonomikas sistēmai. Amerikas Savienotās valsts pirms četrām nedēļām valdība ASV publicēja dokumentu, kurā ir nosaukt pirmie skaitļi. Starp citu, šie skaitļi Eiropā nemaz nav. Un tur ir pieņēmts, ka viss ekonomiskais skaitējums Amerikā pagājušo gadu kiberuzbrukumu uh, jomā, tad visā tā izpratnē, sakot, no uh, IT noziedzības, ir apmēram 40 miljārdu dolāru. Šī tēma līdz ar to ne tikai noziedzības uh, vajāšanas izpratnē, bet arī tiešām uh, ekonomikas izpratnē ir tāda, kā patiešām ir vērts uh, sas, sastādīt atzinumu. Liba uh, komiteja šeit ir vadošā komiteja īsumā par uh, aktuālo situāciju. Eiropas Savienība uh, jau iepriekš un 2009. gada Stokholmas programmā, 2010. Eh, digitālajā eh, rīcības programmā runāja par tematu kiber uzbrukumi, kiber noziedzību, bet eh, trūkst tāds vienots juridisks ietvārs Eiropas Savienībā. Dažas dalībvalstis, dažas dalībvalstīm ir juridiski instrumenti, tie dažādi veidoti, ir arī dažas dalībvalstis, kurās kiberuzbrukumi vai šis noziedzīgais nodarījums vispār nav ietverts noziedzīgu nodarījumu sarakstām, kur nav vispār nekāda juridiskā instrumenta, lai cīnītos pret eh, juridisko eh, pret eh, kibernoziegumiem. Ir arī ļoti daudz trūkumi un vakumi, kas patiešām noved pie tā, ka pret šiem tādām dalībvalstīm notiek šādi uzbrukumi. Uh, un atšķirīgās definīcijas, kāda, piemēram, datu aizsardzība, un tās ļoti atšķiras, kas vispār ir kibernoziegums, rada problēmas, kas nevad pie tā, kā arvien vairāk dalību valstis kaut ko uzsāk, bet uh, arī uh, sabiedrība kopumā cieši no šādiem uzbrukumiem. Jā, interneta iespējas uh, šeit uzdot jautājumu par to, kas vispār ir kompetences, kas ir piekritīgs. Tas ir arī iemesls tam, kādēļ komisija ir nākusi klajā direktīvas priekšlikumu, kas papildinātu 24. Eh, eh, gada, 24. februāra 2005. gada eh, padomes priekšlikumu. Es domāju, ka tie, kas ir šo tekstu lasījuši un pie tā strādājuši, ir kon varēs konstatēt, ka principā lielākā daļa no punktiem ir pilnībā neapstrīdami skaidri. Uh, ir runa par to, ka šīs eh, pamatlēmums, eh, tā mēķis ir eh, pieliecināt dažādu dalību valstu juridiskās normas un atvieglot sadarbību starp policiju un citām tiesību sargošām iestādēm. Un šeit ir runa arī par konkrētiem noziegumiem, piemēram, nelikumīga pieeja dažādām datu sistēmām, īpaša atbildība juridiskā personām, uh, Eh, tiesu piekritība un arī informācijas apmaiņa. Es to visu pieminu tikai tādēļ, tas kaut kādā nozīmē, ka nevis valstīs eh, eh, pie šiem tematiem tiek tādā veidā strādāts, un tādēļ bija nepieciešams šādu direktīvu vispār izstrādāt. Par to, kā pamatlēmums tiek īstenots, ziņojumi par to parāda to, ka daudzās dalību valstīs ir panāks liels progress, bet daudzās dalību valstīs, gandrīz visās dalību valstīs, vēl uh, pastāv juridiski trūkumi vai tā saucamie tiesiskie vakumi. Tādēļ es uh, samērā agri jau sazinājos ar kolēģiem Libes eh, komitejā Homēras kundzi, kas tur ir vadošā referente. Problēma ir tāda, ka šis temats ir tik ļoti plašs, ka tas uh, rada tādas problēmas, ka tas gan sadarbība politisko eh, grupu starpā ir ļoti laba. Padomas prezidentūra vēl gaida eh, un vēlas arī to, lai pie šī temata eh, darbs tiktu pabeigts padomas prezidentūras laikā. Tagad uh, ir plānots arī uzklausīšanu, uh, kurā uzklausīs puses iesaistītās, un uh, pagaidām vēl ir pilnīgi neskaidrs, kāds būs laika grafiks Libas komitejā, un, protams, mēs esam drusku tā atkarīgi ar mūsu atzinumu. Uh, no tā, ko Libe būs izstrādājusi. Tādēļ pagaidām ir grūti pateikt, kāds īstenībā būs laika ietvars. Bet tomēr es jau esmu sācis uzskaitīt pāris punktus, kurus eh, raugoties no itres, kas šeit būtu svarīgi. Šeit runa ir eh, par juridisku tekstu, tātad klasisks variants, eh, kas ir piekritīgs Libes komitejai svarīgi man šķiet ir uzsvērt, eh, ka tās norādes, ko mēs saņemam arī no ekonomikas uzņēmumiem, eh, saka, ka ir tiešām jāharmonizē šie noziedzīgo nodarījumu definīcijas un eh, pasākumu dalībvalstīs parāda, cik fatālas sekas ir šādiem uzbrukumiem uz, piemēram, ETS platformām un, eh, piemēram, divas nedēļas tur vispār nekas nedarbojās, un eh, tā ir viena no decentralizētajām uh, uh, politikām uh, Eiropā, un šeit parādīs, cik ārkārtīgi problemā tas ir, un kaut kas ir jādara. Pirmā analīze šim uzbrukumam saka, ka ir jāveido ļoti tādi mētiecīgi aizsarg pasākumi, tie ir tik izmantoti. Uh, un uh, tie dažādi drošības, dažādas drošības prasības, kas tiek izvirzītas uz ETS platformām, uh, arī šiem kiberuzbrukumiem uh, ETS platformām, uh, kur īstenībā samērā vienkārši uz 14 dienām pilnīgi šo ETS sistēmu varēja padarīt rīcību nespējīgu, un tas bija uzbrukums, kas uh, ne tikai uh, vēlējās uh, uh darīt visu, lai šī sistēma nedarbotos, bet tas arī bija tāds veiksmīgs eh, mēģinājums eh, eh, zakt licences miljonu apmērā. Ne jau vienkārši par sistēmas sabrukumu šeit ir runa, bet tas bija mēģinājums un arī sākotnēji izdevies mēģinājums. Tu gluži vienkārši 30 miljonu tika nozakti. Un tās ir dimensijas vai, vai arī salīdzinājumā ar parasti uzbrukumi bankai, tas ir pilnīgi kaut kas jauns, tāds nebijušas dimensijas apmēri. Es domāju, ka mums atzinumā vajadzētu norādīt uz ekonomisko kaitējumu kibernoziedzībai. Mums vajadzētu īpaši pieminēt mazo un vidējo uzņēmumu uh, ka, nodarīto kaitējumu, jo viņam ir milzīgs, uh, viņš ir milz, tie ļoti Lieli uzņēmumi ļoti daudz iegūda, lai sevi aizsargātu, bet eh, MVU ir bieži vien upuri šādiem uzbrukumiem. Viņiem ir milzīgi kaitējumi, jo vai nu viņiem nav pieredze, vai arī viņiem nav finanšu resursu, lai pret to veiksmīgi cīnīties. Es domāju, ka arī svarīgi balstīties un norādīt uz jau esošiem Eiropas Savienības instrumentiem. Mēs jau komitejā esam par to diskutējuši Stokholmas programmas ietveros un galvenokārt arī digitālās rīcības programmas ietveros ko Krosas kundze pirms divām dienām šeit stādīja priekšā. Varbūt arī vēl viens punkts, kas ir svarīgs, eh, ir, ka iniciatīvas Eiropas līmenī, varbūt arī šeit parlamentā šajā jomā, m, mm, tās vajadzētu vairāk apvienot, eh, saskaņot. Eh, šajā komitejā ir runa par mandāta paplašinājumu tam, to vajadzētu saskaņot ar Libes eh, nostāju par eh, šo ietvara jēdzienu kibernoziedzība. Un eh, jāparauk, salīdzinām ar ASV, mums tomēr trūkst arī līdzekļu Eiropā. Mums līdz šim nav instruments, kas vienotā veidā apkopotu visus datus no dalību valstīm un norāda uz to, kāds ekonomiskais kaitējums ir radies valstī. Mm, ASV dažās uh, to ir izdarījuši, bet mums nav šeit Eiropā tāda kopīga Eiropas aina par to, kādu ekonomisko kaitējumu tas ir notarījis Eiropas Savienības valstīm kopumā. Tādēļ ir arī šeit jautājums, eh, eh, kā gan nākotnē eh, tiks sadalīt šīs kompetences, kā tās tiks apvienotas. Mums vajadzētu arī atbalstīt visu, kas tiek darīts, kaut arī dažas valsts ir tā kritiski noskaņotas par to, ka šis temats būtu, piemēram, ka to, bet tā vajadzētu strādāt Eiropas institūcija, kā piemēram Eiropolā. Uh, un ka pirmo reizi būtu vispār kāda Eiropas institūcija, kas pāri visām dalību valstīm strādā tieši pie šī jautājuma. Varbūt arī vēl daži tehniski punkti, ko es vēlētos pieminēt, kas ir īpaši ekonomikā ļoti svarīgi diskutējums jautājums, ir šeit skaidri jāparāda, ka principā galvenie aizsardzības eh, pozīcijas, eh, to vairs ne tikai tiesība aizsargošās iestādes un, un eh, krimināla vajāšanas iestādes, bet arī ekonomika, lielās telekomunikācija filmas pašas ierieko šādas aizsardzības mehānismus, un vairs ne valstis, kuriem vairs nemaz nav tik daudz finanšu līdzekļu un instrumentu, lai to izdarītu. Tādēļ šeit drusku soli pa solim jāizanalizē, vai šis apdraudējums, ko izraisa uh, Uh, uzbrukumi valstī un uh, kādas ir direktīvai teikts, vai patiešām tie ir aktuāli apdraudējumi. Piemēram, ir, uh, ir ļoti liela koncentrācija uz tēmu būt tīkli. Bautu tīkli, bet ļoti daudz eksperti saka, tas jau nemaz nav tā patiešām ir vislielākais risks. Bet kas ir tādi mērķiecīgie uzbrukumi, mērķi uzbrukumi? Tas ir īstais apdraudējums, tāds fokusēt uzbrukumi IT struktūrām, ka tas norā, eh, izraisa vēl lielāku, daudz lielāku kaitējumu. Ir ļoti skaidrs jautājums par eh, izpētes nepieciešamiem. Šis temats daudz vairāk ir jāsasaista ar drošības pētniecības programmu. Šeit mums nav tāda paļāvīga skaitļa, statistikas. Tādēļ es domāju, ka sadarbība starp tiem līdzakļiem, kas ir no dažādām programmām, no dažādām iniciatīvām, Tas būtu viens no tām galvenajiem punktiem, ko varētu arī šajā ziņojumā iekļaut, jo tur ir runa galvenokārt ar eh, juridisko ietvaru šajā jautājumā. Paldies jums par pacietību. Šis temats mums mūsu nākamajos gados būs eh, ļoti daudzos aspektos svarīgs, tas mūs nodarbinās, un eh, ir svarīgi, lai mēs paši aptvērtu, ka nav nekāda jēga īstenota parlamentāra principa par mazajiem, mazajiem karalistēm. Proti, ka ir dažādas komitejas un, uh, un dažādas komitejas par tiem pašiem jautājumiem, tās dažādas ziņojumus nemitīgi, bet ir svarīgi, lai mēs paraudzītos, kā mēs uh, vēl vairāk kopā ar citām komitejām varētu sadarboties ar Holmajeras kundzi. Un šī sadarbība ir ļoti laba, viņa ir ļoti atvērta un uh, arī mūsu atzinumam, jo, protams, ka viņa pamatoti uzskata, ka tas nav tikai jautājums, kas attiektos eh, tikai un vienīgi uz eh, valdību, uz pārvaldību no valdības puses, bet ka šeit ir tiešām nepieciešams arī ekonomikas uzņēmumu ieguldījums. Paldies! Eh, Paldies! Un kā pirmajam došu vārdu Enčulkungam, arī viņš ir ēnu referents. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ēnu referents no sociāldemokrāta grupas par šo atzinumu. Tā pašā laikā esmu ēnu referents arī atbildīgajam ziņojumam Libe komitejā. Kibernoziedzība un kiberterorisms. Uh, ļoti bieži tiek minēts saistībā ar uzbrukumiem informācijas sistēmām, uzņēmumiem, valdībām un arī Eiropas institūcijām jāsaskars ar plašiem kiberuzbrukumiem. Kā likumdevējiem mums ir jāapzinās, ka šī fenomena galvenais iev iemesls ir ievainojamība. Un uh, tiek eh, veikt uzbrukuma informācijas sistēmām, ir skaidri likumā jānošķir eh, nopietni eh, mērķēt uzbrukumu vai arī nejauši uzbrukumi, un no tā ir jābūt atkarīgiem arī sodiem. Es domāju, ka būtu jāveicina harmonizācija krimināla likumdošanā visās dalībvalstīs šajā jomā, jo tā ir pārnacionāla problēma. Dalībvalstis ar šo jauno fenomenu nevar tikt galā vienas pašas, un tāpēc es gribētu aicināt Eiropas aģentūras šeit tiešāk iesaistīt, piemēram, Eiropolu un Eirojust. ITRE atzinums atbalstīs kriminālu sodus. Uh, nelegālai e, IT sistēmu uzlaušanai ir bijuši dažādi pasākumi, kas pēdējos mēnešos ir uh, veikt, lai šāds pasākums atvairītu. Un uh, ir bijuši arī koordinācija starp dalību valstīm un Eiropas informācijas drošības aģentūru. Tā ir svarīga loma, lai izplatītu informāciju par uzbrukumiem un drošām IT sistēmām. Dalību valstīm ir jānodrošina kontaktpunkti katrā dalību valstī, lai visus kibernoziegumus par tiem varētu ziņot nekavējoties. Es domāju, ka, ja būs šāda direktīva, uh, ja tā tiks pieņemta, tad sūtīs nopietnu signālu iespējamiem noziedzniekiem. Komisijas paziņojums par kritiskās infrastruktūras aizsardzību balstās uz pieciem galveniem pīlāriem - gatavība, uh, atbilde, uh, risināšanu un citiem. Un šiem galvenajiem principiem ir jābūt stiprinātiem jaunajā direktīvā par uzbrukumiem pret informācijas sistēmām. Paziņojumā tiek ziņots arī, ka līdz šim tikai 12 dalība valstis ir uh, organizējušas pārbaudas plaša mēroga tīkla drošības pārbaudēji. Visām dalībvalstīm ir jāveic šādas pārbaudas, jeb testi, pēc iespējas drīzāk mums ir jānodrošina joprojām augsts datu aizsardzības līmenis, eh, datu konfidencialitāte, veicinot sadarbību starp tieslietu iestādēm, kas eh, attiecas uz eh, nelegālu iejaukšanos un pieeju informācijas sistēmām. Krimināltiesiskas sankcijas uh, nelegālai iekļūšanai varētu uzlabot drošību tiem uzņēmiem, kas ir atkarīgi no IT sistēmu drošības, un tā viņi varētu labāk strādāt. Tika ieteikts, ka 2001. gada kibernozieguma konvencija būtu jāatver vēlreiz, un tad varētu veikt sarunas. Šajā konvencijā jau tagad tiek definēta uh, nelegāla piekļuva, pārtveršana, uh, krāpšana un sankcijas. Es labprāt sadarbošos ar Ēleru kungu šajā atzinumā un citiem ēnu referentiem. Paldies! Bedankt mich, kolēģa Cukalas. Paldies, Cukalas kungs! Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτά... Paldies, priekšādātāji. Tas, ko kolēģi pieminēja, ir ārkārtīgi vērtīgi Un tas, ko teica tikko Ēlerkungs, ir uh, būtiskākais, ko mēs par to līdz šim esam dzirdējuši. Viss ir ļoti svarīgs uh, noregulējumam, bet uh, temats arī ir ārkārtīgi tehnisks savā būtībā. Jā, gribētu īsumā kaut ko pateikt par manu pieredzi, ko esmu guvis, kad es biju profesors Kā tas izskatās ar informāciju? Informāciju var saglabāt, to var uh, nosūtīt, to var apstrādāt, to var mainīt, pavairot, paplašināt, izplatīt. Ja jūs to saistāt ar uh, informācijas tīkliem un informācijas uh, konverģenci un vēl ņemot eh, arī vēlā, vērā veselā saprāta principu. Un ja jūs zināt, ka, ka nenomācīs šeit ir atkarīgi vien otrs, tad uh, kiberuzbrukumus. Pie tā var strādāt, uh, pētot šo tēmu. Tā ir ļoti tehniska tēma. jau 1985. gadā Tefra savā grāmatā teica, ka nākamie uzbrukumi terorisms būs interneta terorisms. Un tagad mēs konstatējam, ka tas tiešām ir īstenojies. Šādā veidā valdības var iztenot uh, savu varu, uh, bet uh, šis temats ir arī ļoti būtisks ekonomikai rūpniecībai ar uzņēmumiem. Tādēļ es varu teikt, ka mani ļoti iepriecina, kā es dzirdēju, ka um, notiks tāda intensīva darbība pie šiem tekstiem. Mums noteikti ir jāstiprina Enisa ar tehniskiem līdzekļiem, bet arī ar vairāk pētniecības un padziļinot šos jautājumus. Paldies, paldies. Tālāk kolēģis Ēlers vēlreiz. Es gribētu sirsnīgi pateikties ēnu referenti un kolēģi un parādīja, ka viņiem ir ļoti liels eksperta zināšanas. Es domāju, ka tas ir arī nepieciešams. Jau agrāk mums bija ļoti daudz pieejas, bet tas bija arī tāds ļoti nodalīts viena otras, tā kā fragmenti. Es pats esmu tā kā piemērs uh, Eiropas Savienības uh, institūcijām um, nav tādas īstas izteikt, bet eh, šeit ir, kas attiecas uz uh, informācijas drošību. Uh, jā, mums nav šādas, šā, šīs sistēmas, un tas ir, kā mums padara arī mēs nepieejamus šādiem uzbrukumiem būtībā. Kas man šķiet svarīgi šajā ziņojumā, mēs šeit daudz runājam par uh, juridisko harmonizāciju. Es domāju, ka ir arī svarīgi principā daudz plašāk veidot pieeju. Daudzi no jēdzieniem, no definīcijām, kurus mēs vispār tagad uh, juridiskā nozīmē tie nemaz nav definēti. Mēs saņemam informāciju par pieeju, eh, kas eh, parāda, kā tas kaitēs gan Eiropas atsevišķajiem pilsoņiem, gan arī uzņēmumiem, bet šeit nav tādu juridisku jēdzienu definīciju, un viss šī dimensija parāda, ka, ja jūs šodien ar komisijas priekšēdētāju Barozo vai Krosas kundzi vai Māstrēmas kundzi runājat un viņam jautājat, vai šodien tā būs bīstama diena Eiropas Savienība, kas attiec uz informācijas tehnoloģiju drošību vai nē, tad uh, no nu, otras puses, kā eh, piemēram tikai dažās dalībvalstīs vai ASV, jūs nemaz neko nevarat pateikt, vai būs eh, vai tiešām šādi krimināli noziegumi tieši eh, kļūst intensīvāk, vairāk, mums jau nav tāda pārskata. Tādēļ es domāju, ja mēs runājam par juridisko harmonizāciju, es domāju, ka vajadzētu apzināties, ka daudzas lietas, kas, kurām būtu jābūt krimināla noziegumu sastāvā, ka tās ir tik jaunas ka tajās dalībvalstīs, kurā jau ir juridiskais uh, pamats, ka tās ir tikai tā daļēji iekļautas. Tas nozīmē, ka šis uh, temats ir tāds, pa, pie kura jāķers klāt daudz plašākā izpratnē. Mums ārkārtīgi ir vajadzīga da, daudz spēcīgāka enisa. Mums nevajadzētu daudz pakavēties pie tādiem pašaprotamiem jautājumiem, bet mums ir vajadzīga daudz spēcīgāka enisa. Mums daudz vajadzīgs ir daudz uh, spēcīgāka, plašāka pieeja, kā piemēram ASV. Uh, tad šo eh, eh, personu drošības eh, sistēmu, viņi ir tūkstoši drošības ekspertus pieņēmuši darbā, kas attiecas uz, uz dalību valstu personu, personāla iespējām un Eiropas Savienības iespējām. Tad jūs šeit ne, nebūs, nebūs 200. Tas nozīmē, ka šis temats būs tāds, kas nākamajā gadā mums tiešām prasīs mūsu uzmanību, jo ekonomikas problēma uh, ko tas rada, nav jau tikai noziedzīga, bet tas ir tāds tīri tāds būtisks apdraudējums, kas pārsniedz ekonomisko kaitējumu. Šeit runa ir par infrastruktūru drošības pamatu ekonomikas sabiedrībās. Tātad šī ETS e platformas uzbrukumi, uzbrukumi šai platformai, e, tas parādīja, kā arī Eiropas politika šeit iesaist. Un uh, Tas it kā nemaz nebija saistīts ar šo tēmu savā būtībā. Gribētu atkārtot, ja mēs eh, varbūt eh, neapzināmies vēl, cik tas viss ir plaši. Par šo tēmātu tiks uh, runāts, ka ETS platforma, ETS sistēma bija sabruka, bet tas bija mēģinājums, kas izdevās 30 miljonus eiro ap uh, jomā nozakt licences, un viņi bija uh, savā darbībā ar panākumu, ja tās vienkārši vairs nav, tās ir nozaktas. Tādēļ mans lūgums un man pateicība par to arī jau iepriekš, kā kolēģi šeit kopā strādātu, un lai mēs raudzītos ne tikai uz uh, konkrēto ziņojumu, bet lai mēs nemitīgi prasītu no komisijas, lai būtu tāda saskaņota pieeja par uh, kiberdrošības jautājumu. Un lai tie ierobežojumi, kas pagātnē ir bijuši, jo dalībvalstis rīkojas egoistiski, no tā viss ir jāatsakās, jo nav aizsardzīt tikai vienai dalībvalstī, kaut kas tāds nav iespējams. Ir iespējama tikai aizsardzība Eiropā, ko pārstāv visvājākā vieta sistēmā Eiropā. Es domāju, tas nav tikai atzinums, bet uh, tas ir tā kā tāds pēdējais sauciens, lai mēs kopā uh, strādātu pie šīs politiskās tēmas. Paldies, sirsnieki. Tad es, uh, mēs beidzam diskusiju par to. Gribētu norādīt, ka uh, 11. oktobris ir. Um, grozījuma iesniegšanas termiņš, bet tas ir, mm, protams, ka vēl, bet tas ir saistīts ar Lībiju. Tad mēs varam pāriet par nākamā punktu darba kārtībā. Runa ir uh, analīžu uh, Eiropas Savienības CO2 samazināšana, dažādi iespēja analīzes, kā panākt siltumnīcas gāzes emisijas samazinājumu par vairāk nekā 20%. Romāna Jordāna Cislē ir kolēģi, kas par to runās, un šai kolēģijai tagad došu vārdu. Liepā, precedujoči. Uh, uh, nā. Paldies, priekšsēdētāji, par šo ziņojumu. Saņēmu 188 grozījumus, un man uzreiz jau ievadā jāsaka, ka es regulāri tikos ar ēnu referentiem mēs izstrādāsim kompromisus, un es pieņemu, ka apmēram 20 kompromisi būs eh, pie, pieņemami, pieejami. No dokumentiem izriet arī tas, ka es pati, protams, esmu iesniegusi vairākus grozījumus, to es arī teicu, ka es tā darīšu, un tajos ir galvenokārt runa par eh, to, lai šis dokuments būtu vieglāk lasāms, lai tam būtu skaidrāka struktūra. Vēl es atsaucos arī uz Startautiskās energoaģentūras uh, dokumentu un komisijas eh, ceļu karti par energoefektivitāti. Un es arī eh, pētīju ļoti intensīvi energoefektivitātes jautājumu. Kā jau teicu, 188 eh, grozījumi un tos tagad apkopošu un komentēšu. Ir viena grupa grozījumu, kas tikai pozitīvos vai negatīvos aspektus uh, uzsver uh, mūsu attīstībā virzienā uz uh, zemu CO2 emisiju sabiedrību. Šādu pieeju es nevaru atbalstīt, un kā referente es šādus grozījumus neatbalstīšu. Es gribu, lai ziņojums ir līdzsvarots, gribu, lai abas puses šeit tiktu pieminētas, gan pozitīvās, gan negatīvās. Tad finanšu krīze, kas, protams, ietekmē arī cenas. Cenas uh, samazinās, bet vienlaikus tas nozīmē arī, ka tiek veikts mazāk investīciju. Un uh, šajā grupā ir tādi grozījumi, un tos es atbalstīšu, ja mēs izvēlēsimies tādu visaptvarošu pieeju. Vēl viena grupa grozījuma attiec uz CO2 emisiju tiesniecības sistēmu, tā vēl pilnīgi labi nedarbojas, jo sākumā Kad sākās šī tirzniecība, mēs saskārāmies ar finanšu krīzi, un tāpēc mēs arī redzam daudzas problēmas, kas eh, arī atspoguļojas manā dokumentā. Bet, ja mēs paraugāmies uz Jaunzēlandu vai Kaliforniju, tad redzam, ka tas tomēr ir pareizais ceļš. Es atbalstu tos, neatbalstu tos grozījumus, eh, kas eh, ir par šīs sistēmas likvidāciju, jeb atcelšanu. Un jānoraida būtu arī tādi grozījumi, kas prasa milzīgas izmaiņas ETS sistēmā, jo, kā jau es teicu, šī sistēma jau vēl tā pilnībā nedarbojas. Tad vēl ir grozījumi, kas uh, piemin jaunus mērķus līdz 2020. gadam. Es domāju, ka. Mm šos mērķus varētu uh, nospraust vēl augstākus, ja starptautiskā līmeņa saistības tomēr jau pastāv, kā tas ir 68. un 69. grozījumā paredzēts. Bet uh, galvenais mums uh, ir jādara viss, lai sasniegtu nospraustos mērķus tādus. Tos mēs visi pazīstam un uh, Komisijas priekšlikums tās ceļu kartē ir labs. Mēs gribam saglabāt ETS sistēmu, vēlamies saglabāt arī 20% mērķi energoefektivitātes jomā, un tas, protams, arī samazinātu emisiju apjomu samaz, par 20% un pat vairāk līdz 2020. gadam. Tas būtu vismaz iespējams. Tad ir virkne grozījumi, kas uh, runā par uh, enerģētiku. Mums vajadzētu pieņemt Bensona ziņojumu nostāju, atbalstīšu tos grozījumus, saskaņā ar kuriem tiek uh, teikts, ka jāveic vairāk ēnā, ēku sektorā un uh, transportā. Uh, ne tikai ETS jomā. Šeit tiek minēti arī jauni mērķi, bet es nedomāju, ka šī ir pareizā vieta šādiem priekšlikumiem. Tad ir vēl viena uh, priekšlikumu grupa, kur tiek runāts par tehnoloģijām. Man ir zināmas bāžas šajos grozījumos, jo politikā mums ir jānosprauž politiski kritēriji. Eiropas parlamentam ir jānosaka politiski kritēriji, un mums jānosaka, kuri kritēriji tie ir atbilstoši un kur nē. Ja mēs runājam tikai par elektroautomašīnām un tās uzsveram, kā piemēram 34. grozīmā, es nedomāju, ka tas ir uh, atbilstoši. Tad ir arī daži grozījumi attiecībā uz kodoltehnoloģijām. tehnoloģijām un atomenerģiju, es atkal domāju, ka šī nav pareizā vieta šiem grozījumiem, jo šī nav rezolūcija pret atomenerģiju. Tad ir arī vēl grozījums, saskaņā ar kuru komisija tiek aicināta kontrolēt rīcības plānus, vai tie tiek īstenoti. Tas ir 36. grozījums. Vēl ir priekšlikumi, kā varētu vēl vairāk emisijas samazināt. Tiek noteikti aicināta komisija izstrādāt standārtus viedriem tīkliem un standārtus uh, transportam, standārtus uh, viedotīgu ieviešanai un tā tālāk. Tad informācijas un komunikācijas tehnoloģijas tiek pieminētas un to loma emisiju samazināšanā arī astotā pētniecības pamatprogramma tiek minēta 120. 120 uh, līdz 122. grozījums tie ir ļoti labi priekšlikumi. Ir arī priekšlikumi par kohēzijas fondiem, tas ir 170. grozījums. Vēl ir ļoti labi grozījumi, kuru, kuri runā par MVU. Kolēģe Hercoga E, ļoti labus grozījumus iesniedza šajā jomā kolēģi Karānī izteica dažus priekšlikumus par sektorālu pieeju. Es domāju, ka tas jāņem vērā. Dažos grozījumos jūs e, man pievērsāt uzmanību arī tam, ka es e, neesmu pietiekami ņēmus vērā visus datus. Es tos vēl pārbaudīšu. Tātad, ja jūs uh, man uz to norādījāt, ka es varbūt šur tur nebija pietiekami precīzi, piemēram, 93. grozīmā tā tas ir teikts, tad es to vēlreiz pārbaudīšu. Deviņdesmit devītajā, simtajā, simta pirmajā grozījumā tur man tiek norādīts, ka elastības prasības nav piemērotas. Tātad es strādāšu kompromisu priekšlikums kopā ar ēnu referentiem un ar šo kompromisu starpniecību. Mēs galvenokārt vēlamies panākt ambiciozāku pieeju energoefektivitātes jomā. Svarīgi būs arī kompromisi par CCS. Tā ir joma. Mikrofons ir izslēgts. Tātad tā nav uh, lieta, kas ir svarīga tikai šeit, bet arī vispārīgi. Un vēl pievērsīšos starptautiskajai pētniecībai un ar to saistītiem grozībiem. Un tagad, protams, arī interesi uz, uzklausīšu kolēģu reakciju. Paldies ēnu referentiem par sadarbību un, protams, paldies arī visiem Eiropas parlamenta darbiniekiem, kur mani ļoti atbalstīja izstrādājot eh, šo ziņojumu. Labi, tad eh, tūlīt eh, atvērsim debates un man lūdzu norādīt, ka mums ir studentu apmeklētāja grupa. Pirilo kungs to norāda, viņi ir no Kalabrijas institūta. Tu esi sirsnīgs veids šos apmeklētājus. Vienmēr ir ļoti jauki, ja um, jaunieši interesējas par mums, par mūsu debatēm. Grotas kungs ir nākamais. Jā, mēs priecājamies par to, kā mums ir apmeklētāji. Jā, vismaz dažus jaunus cilvēkus redzam. Jā, tieši tā un kā sabiedrība arī piedalās mūsu diskusijās. Es domāju, tas ir ļoti būtiski, lai Mēs daudz piedalītos diskusijās par šo. Šeit ir runa par iniciatīvas ziņojumu, un iniciatīvas ziņojums vai arī rezolūcija ir tikai tad ar noteiktu vērtību, ja to atbalsta uh, liels vairākums šeit parlamentā. Kādam nevajadzētu notikt, to mēs redzējām pagājušā ceturtdiena. Es nevēlos, lai mēs to piedzīvotu attiecībā uz šo ziņojumu, tādēļ es domāju, ka ir svarīgi, lai tiktu veikts uh, liels sagatavošanās darbs, un uh, es varētos kolēģei uh, referentē, kar, kur tikko to prezentēja, ka viņa ir ļoti daudz darījusi, viņa ir pārlekusi pār savai ēnai, un uh, viņa ir uh, iesniegus kompromisa uh, grozījumus. Es domāju, tie būs ļoti labs pamats uh, plašam kompromisam Eiropas parlamentā. Es domāju, ka būtiska funkcija, uh, jo mums šeit uh, Rumniecības komitejā uh, ir. Uh, mūsu, mūsu funkcija ir būtiska, kaut arī, protams, vadošā ir uh, viduskomiteja. Ja mēs vēlamies, lai mūs uzklausa par šo tematu, tad ir jābūt lielam vairākam. Citādi mēs varam faktiski nemaz neķerties klāt šiem darbiem. Tad jau visi tie centieni, uh, par ko pateicamies arī visiem darbiniekiem, citādi visus centienus mēs vienkārši varam aizmirst. 2008. Uh, gads ir tāds, ka izies punkts, tā bija klimata enerģijas pakete, un tur ir jāsaka, ka tur ļoti ātri mēs kaut ko sagatavojām Uh, un tur arī ļoti daudz kolēģi to tā kā ar grūtībām pieņēma, tas viņiem sakā dēļas galvas sāpes, ka tādā um, ātrumā pirmajā lasījumā tas izgāja cauri šeit parlamentā, tādēļ es aicinātu, lai mēs ETS jomā mm, mums nevajadzētu darīt tā, ka mēs neuzsāktu šo paketi, bet mans aicinājums uh, arī šeit aviāciju un arī eh, kūģu transportu varbūt pievienot, bet eh, nevajadzētu šo paketi atvērt, bet vajadzētu trešo uh, tirdzniecības periodu uzsākt, tagad mēs tieši kritērijus esam uh, šeit uh, iestrādājuši. Es zinu, ka ļoti daudziem kolēģiem vēlēšana apgabalos jautā, jo daudz uzskat, ka šī, šie kritēriji, šie atsauc punkti ir netaisnīgi un uh, ka to vajadzētu atstāt dalībvalstu rīcībā, lai tas viss nostabilizējas un lai tas patiešām arī sāktu funkcionēt. Kopš 2008. gada arī kaut kas ir mainījies. Šī lielā eiforija, klimata samits, klimata tādi pop koncerti, tas viss bija Kopenhāgenā. Pēc šī perioda iestājās tagad tāds uh, racionālāks periods, un uh, šeit ir ļoti nepieciešams, uh, lai uh, Eiropas Savienība nesēdētu pēdējos solos, jo Kopenhāgenā tas tā bija, ne jau pat pēdējā solā mēs tur bijām, bet tur bija citi, kas vienojās par šiem jautājumiem. Es domāju, ka Eiropas ārlietu rīcības dienests šeit tam vajadzētu rīkoties, lai mums attīstītu šādu klimata uh, Eh, pieeju no Eiropas eh, Savienības, lai mums nebūtu tikai vieta pēdējā rindā vai tribienēs, bet lai mēs būtu tiešām pie sarunu galda, tad, kad tiks noslēgta būtiskā vienošanās par globālo klimatu, kas mums ir nepieciešams, jo vien paši mēs neizglābsim zemeslodes, ir pilnīgi skaidrs. Lielas, lielās nācijas, tautas, lielie kontinenti, eh, viņiem arī ir jāpiedalās klimata samitos, protams, ka CO2 arī viņiem ir jāietaupa, tas ir pilnīgi skaidrs Enerģijas efektivitāte, manuprāt, ir eh, pareizais jēdziens, un arī referenti to ir izmantojuši savā stratēģijā. Eh, šeit ir izvirzīti ļoti skaidri mērķi. Enerģija, kuru mēs neizterējam, vislabākā enerģija, par to nemaz nav jāstrīdas, kā šī enerģija tiek ražota, bet gluži vienkārši vislabākā pieeja ir nemaz netērēt enerģiju. Es domāju, ka tieši dzīvokļu, māju, ēku jomā Mēs gribētu radīt arī darba vietas, veidojot mājas enerģijas efektīvākas, tas radīs arī nodarbinātību šajā jomā, ja mēs izvirzām skaidrus ietver nosacījumus, kur tas visu, kuram visam jāvirzās, ka uz to visu jau var sagatavoties, ka ir arī tāds ilglaicīgs plānošanas uh, iespējas gan uzņēmumiem. Es domāju, tas ir milzīgs potenciāls, ko dod CO2 uh, taupīšana. Uh, ne tikai raugoties uz ETS, bet arī, piemēram, uz to, ka var radīt ļoti daudz darba vietas. Par CCS arī par to šeit ir runa. Es uzskatu CCS par eh, tehnoloģiju, eh, tā vēl nav tā īsti nobriedusi, bet mums nevajadzētu to vienkārši atlikt malā, jo mums ir tikai divas iespējas. Vai nu CO2 mm, būs atmosfērā, vai trīs īstenībā, vai mēs vispār eh, vairs neradīsim CO2 Eiropas Savienībā. Uh, Protams, varētu teikt, ka tāda rūpniecība, kā piemēram tērauda ražošana vai ķīmiskā rūpniecība, būtu ārpus Eiropas Savienības. Es domāju, ka šeit rūpniecības komitejā neviens nav interesēts, tādēļ šāda iespēja mūs neinteresē. Vai arī precīzi vajadzētu izpētīt, un dalību valstīm vajadzētu arī pamata likumdošanu šeit izstrādāt likumus, lai uh, strādāju pie CCS jautājuma. Es eh, par to esmu skeptiski noskaņots, jo to gandrīz vai nemaz nepieņem dalībvalstīs. Es varu šeit runāt arī par savu dalībvalsti. Tādēļ visi pasākumi, kurus mēs šeit sagatavojam un kas attiecas uz nākotnes klimata likumdošanu, tie visi var būt eh, eh, ļoti svarīgi, lai par to tiešām būtu saprātīga saziņa, komunikācija. Kādēļ mēs to visu darām? Jo citādi būs debata, kā Lībijas jautājumā. Uh, enerģijas efektivitātes palielināšanā priekšādātājam. Rešidēs pārstāv vienu pozīciju, ka to nevajag noteikt visu, citiem atkal būs cita pozīcija, un tad mēs strīdēsimies, tam nav nekāda jēga. To visu jau iepriekš ir jānoskaidro, lai šādas lietas būtu saprātīgas un kādēļ mēs to visu darām. Bet mums šeit ir lieli trūkumi pagaidām. Es arī vēlos, lai visos nākamajos klimata likumdošanas priekšlikumos un pasākumos uh, blakus eh, vides eh, ietekmes vērtējuma, kur mēs ļoti daudz eh, ko darām, un ekonomisko ietekmes novērtējumu. Blakus visam tam nākotnē enerģijas jomā, bet arī klimata jomā mēs veicam arī sociālo ietekmes novērtējumu, un lai to Eiropas komisijā iesniegt. Tas nozīmē, ka, ko tas nozīmē lai komisija to darītu. Ja mēs, piemēram, uh, pagriezīsim skrūvīti A vai skrūvīti B, lai visos uh, vidas uh, likumdošanas priekšlikumos, kas nāk Eiropas komisijas, lai tas tiktu novērtēt šīs sociālās sākas, to mēs prasām atjaunojumās enerģijas. Manuprāt, vienu dienu pirms katastrofas Japānā bija ēnu referentu tikšanās, un es teicu, ka es nevēlos runāt atkal par vai pret atomu enerģiju, bet tā nav pareizā vieta, kur par to izteikties. Man ir tāda pozīcija, ka esam pret kodola enerģiju, bet es domāju, ka mums no tā visa ir jā, jādabārā kaut kas saprātīgs un labs. Mums vajadzētu visiem tagad drusku atturēties, bet eh, atjaunojama enerģija jomā mums vajadzētu kaut arī, eh, es esmu izteicis šis priekšlikumu 2020 sakarā, un lai mums vajadzētu beigās vienoties eh, kompromisa pozīcijā. Uh, kāda būs šie procentos izteiktie mērķi 2030. gadam, ja 2020. gadu mēs nevaram vienoties, lai mēs skaidri pateiktu komisijām, citām institūcijām, kāds virziens, kopīgais virziens tam visam būs. Es domāju, ka tik tā par atjaunojumu enerģijām, jebkurā gadījumā mums viss vajadzētu darīt uh, neitrāli attiecībā pret tehnoloģijām jo Ķīnā strādā ar 5 gadu plāniem. Vakar es vienā eh, sarīkumā teicu, man drusku traucē, ka mēs tagad 40 uh, gadu plānu strādājam un to visu pēc tam ņem un aizmirst un aizmet prom, ja pēc 3 vai 4 gadiem ir kaut kāda cita tendence. Es domāju, ka nevar pateikt nemaz un nevar precīzi pateikt, cik daudz elektroautomašīnas 2020. gadā braukās pa ielām. Protams, ka to var tā noformulēt, ka. Uh, Mēs vēlamies izpildīt noteiktus eh, pamatnosacījumus, bet nevar jau tehnoloģijai noteikt, jo ir jau bieži mēģinājumi to darīt, un tas viss ir beidzies ar neveiksmi. Arī noteiktās valstīs, kuram noteikti ir valdības forma, tur viņi varēs noteikt, kādai jābūt tehnoloģijai. Mums ir ļoti čakli inženieri, ļoti čakli uzņēmumi, un ja mēs izvirzīsim tādus saprātīgus, eh, praktiski iesniegums mērķus, kā eh, tos varētu īstenot, es aicinātu to, ka to vajadzētu visu izstrādāt neitrāli attiecībā pret tehnoloģiju. Tad kopumā apkopojot, mans viedoklis ir tāds, ka mums vajadzētu visiem kopā drusku apzināties un paraudzīties, kā, lai mēs šo iniciatīvu ziņojam ar tādu lielu vairākumu šeit apstiprinātu parlamentā, jo tas būtu tagad tāds signāls, proti gan ETS jomai, tas mēs varam parunāt, varbūt var pievienot, piemēram, kuģu transportu 2008. gadā, jau par to mēs runājam, ir jābūt ļoti skaidriem mērķiem enerģijas efektivitātes sakarā, es domāju, ka tas būtu svarīgs signāls, un ļoti skaidriem mērķiem jābūt atjaunējām enerģijām, un lūdzu nākotnē. Ne visus likumdošanas priekšlikumus ne jau tikai uh, ekonomiski uh, apraudziet uh, ekoloģiski, bet arī sociāl, sociālās sekas paraudzieties at, attiecībā uz katru atsevišķo dalību valsti. Un to visu lūdzu neitrāli attiecībā pret tehnoloģiju. Kolēģi Eka. You, paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, paldies eh, referentam par ļoti plašu stratēģisku paveikto darbu Domāju, ka atrastais risinājums jau uh, ir drīz gaidāms pēc nedēļas vai aptuveni tā. Uh, otrā sēde ar ēnu referentiem paredzēta nākamajā nedēļā. Pirmkārt, domāju, ka mums ir jāraukās uz energoefektivitāti nevien uh, kā uz klimata instrumentu, bet arī e, instrumentu konkurētspējai. Tomēr e, šis viedoklis ir atspiegu, atspoguļots e, ziņojumā gan no Otingera kunga puses, gan Hedeborda kunga puses. Domāju, ka mums vajadzētu iekļaut to tādos dosjē, kā reģionālā politika un struktūra fondi kā, un KLP. Sektori, eh, kuros, piemēram, lauksaimnieku eh, apvienība Zviedrijā ir apņēmusies līdz 2030. gadam eh, kļūt ar CO2 nulles izmešu līmeni. Mums ir jāstāsta arī uz alternatīvām enerģijām un jāstāsta, kā varam uh, Eh, ka sabiedrība, kurai gribam piedāvāt šos risinājumus, pašai sabiedrībai ir jābūt daļai no risinājuma. Un es domāju, ka tas pilnībā ir iespējams. Tāpat mums ir jābūt ļoti pozitīviem, atvērtiem jaunām tehnoloģijām, jauniem izgudrojumiem un inovācijām. Es jums ieteiktu eh, enerģētikas nedēļas eh, laikā, kur izskatīsiet enerģētikas jautājums kopumā gan eh, ASV, gan eh, Eiropā. Pastīties, kas notiek visā pasaulē. Piemēram, Siemens lielākās eh, turbīnas darbojas, iegūstot saules un enerģiju, kas ir lieliski gan no klimata viedokļa, gan no energoefektivitātes skatu punkta. Nu ko, kas Ziemassvētku zvani skan? bet arī no ne, tehniskā aspekta. Un e, Spānija, Izrēla un Kalifornija e, lieliski var izmantot saules enerģiju. Tām ir milzīgs potenciāls. Bet tāpat tam jātie, ir jātiek uh, e, Hedeburgas komisāras viedoklim atspoguļotam, kur viņa salīdzina investīciju līmeni, eh, skatoties procentus no IKP, Eiropā tas ir 19%, eh, Dienvid eh, Indijā 28%, daudz vairāk, Dienvid Korejā 35%, krietni vairāk un Ķīnā 48%. Aplēses no komisijas liecina, ka izmantojot esošos instrumentus eh, klimatam, tas ir 1,5%. Tas nozīmē 25%, kas ir vēl mazāk, eh, eh, krietni mazākā Ķīnas skaitlis. Te mums ir jāsavieto gan darbu radīšana, gan citi jautājumi ar energoefektivitāti. Te mēs radīsim plašāko arī atbalstu, jo šāds plaša pieeja ir ļoti svarīga. Par mērķiem. Es domāju, ka mērķi ir labi. Tie eh, mūs mudina sasniegt eh, konkrētas lietas. Man patīk mērķi, kas uzskaitīti jebkādā dokumentā, jebkādā dosjē. Domāju, ka arī um, E, iekšzemes e, mērķi ir labi runājot par energoefektivitāti. Nu, tiem nevajadzētu būt tik detalizētiem kā klimata pakotnē, jo tās bija ļoti sarežģītas diskusijas. Bet e, raudzīties, ka šeit ir potenciāls note, nospraust mērķus un saprast, ko mēs gribam panākt dažādās valstīs. Vairāk par visu panākt Eiropas mērķus, jo Eiropas mērķis par energoefektivitāti. un no 20 līdz 30% pārēt būs eh, no komisijas eh, eh, rosinājums izteikt priekšlikumus par standartiem, tehnoloģijām, investīcijām un rūpniecības politikām. Par ETS emisiju tirgošanas schēmu. Te ir daudzi aspekti. Dažus vajadzētu norādīt, mainīt, uzlabot bet es ļoti esmu pret Pandoras lādes atkal atvēršanu runājot par ETS sistēmu. E, domāju, ka mums vajadzētu pievienot tikai atsevišķus elementus, tāpat kā tas notiek ar aviāciju, e, ar kuģniecību, kas ir ļoti svarīgi aspekti. Uh, Eh, tāpat arī no citi, eh, runāt par, piemēram, Baltijas jūru, no vides aspekta, uzlabot standartus kuģiem, kas eh, kuģo Baltijas jūrā, tas ir ārkārtīgi svarīgi un absolūti nepieciešami. Tās ir jomas, ko mums vajadzētu papētīt vairāk. Tāpat es domāju, ka runājot par uh, Eh, normām, kā izvairīties no krāpšanas. Eh, kad mēs eh, diskutējām par ETS, man bija grozījumi šai jomā, bet komisija paziņoja, ka to paveikt nav iespējams, bet teikt komisija atgriežas. Un mēs no parlamenta visas grupas kopīgi iepriekšējā trialogā, kurā mums tas bija atkal jāapsver, kad mēs runājām ar Francijas ministru Bubulo, mums vajadzētu pie tā atgriezties Jo vēl daudz kas būtu paveicams, piemēram, um, par akciju tirgu, par traucu skatāmību, par um, iesaistītajām pusēm, visas šīs uh, jomas. Es piekrītu, ka mums uh, vajag uh, tehnoloģiju neitralitāti, kas arī ir svarīgi. Vēl jautājums par bankām. Ja tas ir tirgus, tam vajadzētu, vajadzētu ļaut eh, uzglabāt un uh, veikt uzkrājumus un plānot ekonomiku. Tāds ir vispārējais skatījums. Es zinu, ka vairāk kā desmit tūkstoši kompānijas, kas te ir iesaistīts, to jau dara un tās plāno un skaita un veids paši savus lēmumus. Tā kā es domāju, ka uh, banku sektors tas ir labi. Tomēr tam ir arī vairāk negatīvi aspekti, kas vēl tālāk jāapsver no tirgus viedokļa. Un visbeidzot par ETS. Esam redzējuši piemērus, kuros valstis izmanto tirsniecības atļaujas, lai izvairītos no tirgus eh, pārkāpumiem un tā vietā, lai sniegtu eh, tiešu valsts eh, atbalstu jaunu rūpniecības šo uzņēmumu Uh, Iedibināšanai tās uh, pieprasa papildus šīs uh, ETS, un es varu pieminēt trīs ļoti sliktus piemērus, tos pateikšu ārpus šīs zāles, bet eh, vismaz eh, tādi mums ir. Bet eh, ja mēs nerīkosimies saskaņā ar šo ETS sistēmu, tad mēs neko nepaveiksim vismaz ne līdz 2020. gadam. Nu tā kā liels paldies jums, domāju, ka atrodamies interesantā brīdī ar visiem nu, referentiem. Esam pārliecināti, ka mēs izstrādāsim labus priekšlikumus un kurus vairums arī atbalstīs plenārsēdē. Liels paldies! bedanke mich. Paldies, kolēģis Pīpers. Sirsnieks, paldies, priekšēdētāji. Vēlētos uh, uzdot uh, dažus jautājumus, jo daži komentāri, kas uh, izskanēja, man padara tādu ļoti domīgu ja mēs runājam par enerģijas efektivitāti un ja mēs ieviesīsim saistošu mērķi, un to visu vēl attiecināsim uz konkrētu termiņu, tad tas nav nekas cits kā ekonomikas izaugsmes uh, bremzēšana. Interesantais tajā visā ir vienalga ar uh, kādu enerģijas formu mēs izmantosim ražošanā. Mēs uh, ieviesiesim aug, izaugsmes bremzi, bremzēšanu, ja mēs uh, rad, uh, ražosim ar uh, atjaunojumam enerģijām. Mēs jau vēlamies izaugsmi ar zaļajām tehnoloģijām, bet eh, tas īstenībā nav domāts nopietni. To nevar savienot. Gribētu pateikt vēl pāris lietas, kas cerams liks padomāt arī dažiem kolēģiem. Starptautiskās enerģijas aģentūras atsaucas uz 2019. līdz 2030. gadu. Līdz šajā periodā, līdz 2030. gadam, definitīvi CO2 apjoms 40 miljā, no 14 miljārdiem pieaugs uz 40 miljārdiem. Mēs varam Eiropā darīt, ko mēs gribam. Vācijā mēs no 1 miljārda tiksim uz 700 tūkstošu miljoniem tonu CO2 samazinājumu, no 1 miljārda uz 700 tūkstošu, 700 miljoniem uh, eh, tonu. Tas ir ļoti daudz, ļoti daudz globālā kontekstā raugoties uz nākotnes iespējām tehnoloģijās, tas ir viss ir pareizi, bet mums tomēr jāpaliek pie skaidriem faktiem, par ko mēs te vispār runājam. Dāmas un kungi, vai jūs zināt, ja mēs runājām eh, par Kyoto protokolu, par eh, sadalījumu šķēršļiem, 75% Vācija eh, nesa šo slogu, 75% ziniet, kā, kā, kādas valstis tagad būs Tad būs tādas valstis, eh, un kur priekšā mēs tādu rusko piekāpāmies. Tās bija Dienvidē Eiropas valstis, Austrum Eiropas valstis, mēs esam darījuši visu, ko varējuši. Es gribētu katru atsevišķu no jums palūgt eh, apzināties, kas notiks ar eh, rūpniecības konkurences spēju, ar ko mums jārēķinās. Tagad ir trešais tirnesies periods ETS eh, e sistēmām. Esmu ļoti lepni, ka mums tas viss ir izdevies, bet ziniet, ko tas nozīmē elektrības cenām. 30 līdz 40 procenti izmaksu palielinājums enerģijas cenām. Mēs varam eh, šeit par CO2 noplūdi diskutēt, bet cenas ļoti augstas. Vēl viens komentārs - grozījums, grozījumu, kuru ir iesnieguši vairāk kolēģi par otro punktu - nosvītrot ka mēs paužam bažas, ka pamatoties uz arvien augstākām enerģijas izmaksām, rūpniecība virzās prom no Eiropas, ka to vispār neviens negrib dzirdēt. Par to es ļo, esmu ļoti nobažījies. Es gribētu jūs tiešām aicināt mūsu reģionā parunāt ar tērauda rūpniecības uzņēmumiem. Uh, ar alumīnija ražotājiem. Viņi jau sen pārvieto ražotnes uz citām valstīm, citurieni augstu izmaksu dēļ. Un tas, ka mēs šeit komitē par to vispār nedrīkstam diskutēt, tas ir īstenībā skandāls, kas izniec šādus grozījumus. Man tiešām žēl, viņam absolūti nav nekāds realitātes izpratnes. Nākamais kolēģis Gereks. Dziekuji bardzo. Jā, zgadzam się ze sprawozdawcą. Lielas paldies! Es piekrītu referendam. Ilgspējīga izaugsme ir vissvarīgākais aspekts. Tā ir izaugsme, kurā mēs ņemam vērā gan eh, dabas, gan ekonomikas, gan sociālos aspektus. It īpaši ņemot vērā, ka eh, joprojām atrodamies ekonomikas krīzē. Eh, bieži oficiāli Eiropas Savienības dokumenti Eh, kurā, kuros nospraust saistoši mērķi, piemēram, līdz 2020. gadam, kas ir jāsasniedz. Tajos efektivitāti eh, sajauc ar enerģijas ietaupīšanu, eh, ko mēs uzlūkojam, kas saistītu ar enerģijas patēriņu. Un mums šķiet, ka te ir jēdzienu nepareiza skaidrošana. Un es īsti nezinu, ko īsti mūsu valdības paraksta kāda definīcija parādījās laikā, kad eh, dokumenti tika parakstīti par efektivitāti. Katrā ziņā eh, nebija paredzēts samazināt patēriņu par 20%, drīzāk uzlabot efektivitāti par 20%. Tie, tās ir divas atšķirīgas lietas. Es domāju, ka emisiju samazināšana līdz 20. gadam par 20 vai pat 25% ir visai realistisks mērķis bet to mēs nepanāksim administratīvi uzspiežot šo ierobežojumu. Tas drīzāk novedīs pie tirgus ierobežošanas. Tomēr tas būs svarīgi gadījumā, ja centīsimies panākt efektivitāti bet tāpat laikā jāatceras, ka ir jādefinē efektivitāte precīzi. Iepriekš jau tā tika te piesaukta, bet īstenībā runājot par ietaupījumu. Efektivitāti var izmērīt, ņemot vērā patēriņa līmeni vai eh, ko patēriņa līmeni valstī vai uz vienu iedzīvotāju, vai arī varam skatīties uz efektivitāti skatoties, kā enerģija tiek pārvērsta darbā. Katrā gadījumā mums ir jādefinē, kas ir e, efektivitāte, un tas jādara pareizi. Ja skatāmies uz efektivitāti, kā e, efektīvu enerģijas izmantošanu, lai saražotu e, konkrētas lietas, panāktu konkrētus rezultātus, e, Tad, pamatojoties uz pētījumiem un izmantojot inovācijas, mums izdotos samazināt emisijas, kā arī e, samazināt e, enerģijas patēriņu, uzlabojot efektivitāti. Tā es piekrītu referentam, ka uh, par 20% eh, uzlabojot efektivitāti, mēs iegūsim vairāk kā 20% emisiju samazinājuma jomā. Te mēs varētu pat runāt par 30% emisiju samazinājumu. Tomēr, tomēr atkal uzsveru, ka mums ir skaidri jānodefinē, ko saprotam ar efektivitāti, lai mēs visi saprastu, par ko runājam. Otrkārt, Dāmas un kungi, eh, enerģētikas un klimata pakotne tika eh, vienbalsīgi pieņemta visās dalību valstīs, un ir eh, paredzēts, ka tajās būs visai mazas atšķirības, lai arī katrai valstī ir savs attīstības plāns ekonomikas jomā. Tas, manuprāt, ir šķērslis mūsu ceļā uz vairāk par 20% sa emisiju samazināšanas mērķi. Piemēram, Polijā mēs koncentrējamies uz eh, efektivitātes eh, tiešām sekām. Ja mēs eh, siltinām ēkas un daram to kvalitatīvi, un ja izmantojam elektrības spēkstacijas, siltumspēkstaciju, spēkstaciju, lietā, tad mēs eh, viegli panāksim lielu emisiju eh, samazinājuma līmeni eh, no rūpniecības nozares puses. Tomēr tagad, tā kā uh, ražošanas virsās ārpus uh, Eiropas Savienības, tad uh, tas arī jāņem vērā. Ja mēs gribam turpināt uzspiest visus šos ierobežojumus, mēs varam nonākt situācijā, uh, kad eh, pie mums sāk valdīt energokrīze. Šāds scenārijs pat ir visai realistisks. Paldies! Tagad Mecāros kungs, lūdzu. Köszönöm, elnök úr. Az előadó... Paldies, priekšsēdētāji. Uzklausot eh, teikto, es domāju, ka šis atzinums būs līdzsvarots un saprātīgs. Daudz, kas jau tika teikts, eh, ko es arī gribēju teikt, to jau kolēģi pateica, bet es gribēju izteikties vēl par Kyoto protokolu. Līdz šim esam jau sasnieguši labus rezultātus CO2 emisiju ziņā, bet nevaram, protams, eh, ar to samierināties ja vēlamies līdz 2020. gadam pildīt savu solījumu, samazinot emisijas par 20 vai pat 30 procentiem. Šajā jautājumā noteikti to būs daudz, kas jādara. Un es pat varu iedomāties, ka līdz 2050. gadam eh, eh, tad sasniegs 85-90 procentu samazinājumu, kas attiecas uz uh, Mums uz uh, centrāla Eiropa mēs diez vai sasniegsim pat šo 20% samazinājumu līdz 20. gadam. Vajadzētu sasniegt uh, eh, 70% samazinājumu, lai temperatūras pieaugums nepārsniegtu 2 grādus, bet tas būs ļoti dārgi, daudz dārgāk nekā mēs domājām. Protams, ka to visu var pamatot ar skaidriem un datiem, bet es piekrītu Kīperkungam, viņš ir skeptisks, bet uh, tas ir arī realistiski. Tātad mūsu solījumi uh, ir um, tāds, uh, sākumā, protams, tas ir vieglāk, bet, uh, un vieg sākumā tas arī izskatās vairāk, bet vēlāk būs jāpieliek lielāks pūls, lai panāktu tālākus samazinājumus, bet to, protams, ir jāturpiniet pa šo ceļu. Uh, Kas attiecas uz uh, aktīviem un pasīviem instrumentiem, šeit ir jārod līdzsvars starp šiem mērķiem. Aktīvie instrumenti, tas nozīmē, ka mums ir jāveido labāka energoresursu struktūra, un uh, rūpnieciskajā ražošanā varbūt jāizvēlas jauni ceļi, uh, Un pēc Fukushimas eh, katastrofas, protams, tiks vērtēts arī, kā rīkoties kodolenerģijas jomā, bet es eh, nedomāju, ka mēs sasniegsim emisiju mērķus, ja atteiksimies no kodolenerģijas. Tas nebūs iespējams. Ar to mums ir jāsamierinās un jāstiprina noteikti kodola drošība un labāk jāuzlabā kodola atkritumi, kas attiec uz energoefektivitāti Tas, protams, ir ļoti svarīgs jautājums, kā jau citi kolēģi uzsvēra, bet tas nav vienīgais jautājums. Protams, ir jātaupa enerģija, bet es domāju arī šeit par būvniecības nozari, kas eh, ir atbildīga par 40% emisiju. Gribētu pieminēt arī pasīvās mājas. Mums jārod kompromiss starp eh, atjaunīgajām enerģijām un tiem finanšu instrumentiem, kas varētu palīdzēt veicināt energoefektivitāti. Tas nenozīmē, ka jāizdod milzu summas energo ietaupījumu sasniegšanai, bet no otras puses daudzās jaunajās valstīs pasīvās ēkas vispār nesaņem nekādu atbalstu. Šeit vēl ir daudz uzdevumu, un uz tiem vajadzētu arī koncentrēties. Paldies, tagad Deanģelis kungs lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es joprojām esmu pārliecināts. ka mums nepieciešami skaidrāki energoefektivitātes mērķi, un tiem jābūt arī uh, ambicioziem gan e, klimata pārmaiņu novēršanai, gan konkurētspējas uzturēšanai. 20% CO2 emisiju samazināšanas mērķis, kas jāpanāk līdz 2020. gadam, ir, domāju, sasniedzams, jo jau tagad jau par 17% salīdzinot ar 1990. gadu ir samazināts emisijas, bet mēs varam uh, vēl labāku situāciju panākt. Ir pētījumi, ko, kas norāda, ka Eiropas Savienībai vajadzētu uh, paaugstināt mērķi līdz 30% samazinājumam līdz 2020. gadam. Tas viss ir savietojams uh, ar ekonomikas atjaunošanu un uh, uzlabošanos. 30% nozīmē, ka nākamās desmit gadus laikā mums jāpanāk um, attīstība, kas paredz arī jaunu darba vietu radīšanu, uh, IKP augšanu un investīciju palielināšanos. Citiem vārdiem sakot, mēs uh, oglekli liktu mūsu e, ekonomikas pamatā pēc tam, kad tā tikusi e, krīzes novārdzināta. Bet, e, ja tad nu, e, skatāmies uz 30% mērķi, tad mums vajadzētu arī integrēt klimata politiku e, e kompleksākā e, ekonomisko un fiskālo eh, pasākumu eh, kontekstā ir jāiegulda eh, bezoglekļa ekonomikā un kas arī palīdz samazināt emisijas. Pateicos referentē par paveikto darbu, domāju, ka mums vajadzētu virzīties pretim jaunam 30% mērķim. Domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi virzīties šajā virzienā, uztverot to kā daļu no investīciju uh, stratēģijas. Ar integrētu pieeju, bez integrētas pieejas mēs varam iztērēt resursus un enerģiju un nepaukstināt e konkurētspēju, kas būtu slikti Eiropas industrijai, kam tad rastos kārdinājums pārcelt ražotnes ārpus Eiropas Savienības. Visbeidzot, priekšsēdētāji kungs. Pēc Fukushimas domāju, ka enerģētika ir jāuzskata kā mūsu ekonomikas nākotne, ne tikai tāpēc, ka mums vajag eh, tīru un drošu enerģiju, bet arī tādēļ, ka mēs gribam ilgspējīgu attīstību. Eh, un pāri visam mēs gribam arī darba vietu radīšanu. Ņemot vērā visus šos aspektus, ņemot vērā arī ekonomisko krīzi, tikai nekompetentas valdības uh, izlieks, ka šīs lietas nepastāv un ignorē tās. Mums ir jāturpina uzņemties atbildība, lai uh, sasniegtu ambiciozo, bet nepieciešamo mērķi. Žadu. Paldies, tagad Žadokungs. Merci, monsieur. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Paldies uh, kolēģei Kasī kundzei. Eh, paldies eh, Žordinai par paveikto darbu, kurā esam iesaistījušies. Un diskusiju perspektīvas ir ļoti interesantas. Eh, patiešām mums ir vismaz trīs mērķu veidi, pie kuriem jāstrādā. Protams, mērķis ir eh, eh, samazināt CO2 eh, emisijas, tas ir galvenā dosie daļa, un es ceru, ka mēs atradīsim kompromisu šai tēmā. Tas nebūtu nav vienkārši, bet pr, šodien, kā parādās jau ziņojumā, atsaucas uz, piemēram, uz 2050. Eh, gada ceļa karti, šī atsauce nav pareiza. Ir teikts, ka 2050. gada eh, ceļa karta runā par 20% eh, un izmaksu efektīvāk lielākiem CO2 samazinājumiem līdz piestiem gadam. Nē, ceļkartē ir teikts, ka īstenojot, panākot mērķi, Eh, samazināt enerģijas patēriņu, mēs eh, nonākam uz ceļa. Iespējams, tas nav labākais iespējamais ceļš, bet tas ir ceļš, kurā mēs eh, gribam samazināt vismaz par 25% mūsu iekšējos izmešus. Tātad samazināt mūsu valstu izmešu par 25%. Tas ir pamats, uz kur mums jātīst tālākas diskusijas. Un citi kolēģi jau pieminēja. Mērķis par ko jau bija mūsu komitejā arī nopietnas diskusijas, tas ir uh, saistošs mērķis panākt energoefektivitāti, un es esmu ļoti pārsteigts uzklausīt uh, atsevišķus kolēģus, kas uzskata, ka strādāt ar energoefektivitāti, ieguldīt uh, ēkās, ieguldīt sabiedriskajā transportā, tas ir uh, tātad pret attīstību ejošs mērķis. Kā mēs varam iedomāties pēc visām notikušajām diskusijām, ka beigt šķēdēt enerģiju, tas būtu pret izaugsmi? Kā to var iedomāties? Jo, godīgi sakot, Mēs varam vismaz izlasīt Eiropas komisijas eh, dokumentus, pētījumus, kuros parādās, kā ieguldīšana eh, energoefektivitātē rāda darba vietas, rāda, veicina ekonomiku un uzlabo visu mūsu līdzpilsoņu pirktspēju, eh, kas patērē enerģiju. Tas ir, eh, tāpat mums ir mērķi attiecībā uz atjaunojamām enerģijām. Jāņem vērā ekonomiskais potenciāls, un vairāk kolēģi arī norādīja par ieguldījumiem eh, citos kontinentos, citās valstīs. Mēs nopietni varam pastiprināt mūsu mērķi, runājot par atjaunojamo enerģiju. Balstoties uz to, mums jāizstrādā pakotne, eh, kas paredz cīņu pret klimatu pārmaiņām, kas ir īstenībā mūsu diskusiju galvenais augstākais mērķis. Šeit Eiropas parlamenta diskusija diskusijās. Un visbeidzot, pēdējais komentārs. Es domāju, ka pēc Fukushimas eh, vienprātība, kas valda mūsu vidū vai vienprātības trūkums eh, mūsu vidū par šo low carbon energy, domāju, ka tas ir jābeidz. Šis, šī koncepcija ļauj atjaunojamās e, enerģijas, bet arī ātomenerģiju e, izmantot un e, oglekļa enerģiju izmantot. Nē, no, tas ir jābeidz, mums šī tēma ir jāizskata skaidrāk. Visbeidzot, un tagad par ekonomisko aspektu. Mēs jau norādījām, ka turpinām diskusijas ar referenti, kas sākotnējais prognozes bija pārāk pesimistisks. Mēs atsaucāmies uz otro punktu, sakot, ka ETS jau uh, Eh, veic, ir veicinājusi delokalizāciju. Bet jūs zināt, ka šādu pētījumu nav. Nav nekādu pētījumu, kas pierādītu šādu apgalvojumu. Tāpēc vajadzētu šajā komitejā, mēs jau esam panākuši uh, uzsākt diskusijas uh, par uh, segmentiem padziļināts diskusijas par to, kuras ir tās nozares sektori, kas ir Eh, kam ir risks eh, pieļaut šo, mm, šos ETS eh, mm, e pārkāpšanu, kād, ar kādiem instrumentiem pret to cīnīties. Es zinu, ka mēs runājam par dažādiem nos, nozarēm kopā, bet mums vai, nevajadzētu aizmirst visas nozars, kas būs ieguvēji, uzvarētāji, ieviešot šo EDS. Tāpat visas jaunās radītās darba vietas, tāpat teritorijas uzlabošana, tāpat energodrošība. Mums tas nebūtu jāaizmirst. Un mēs esam tai pārstājuši teikt, ka cīņa pret klimatu pārmaiņu būtu laba visiem e, ekonomikas sektoriem. Mēs šaubāmies par to, kā uh, risināt problēmu ar uh, sektoriem, uh, kuros uh, tas varētu radīt uh, problēmas, bet mums vajadzētu pārstāt teikt, ka uh, tātad uh, atteikšana CO2 samazināšana, tātad tas būtu slikti ekonomikai. Ne, mēs skatāmies uz Kaliforniju, uh, kas ieguld zaļajā enerģētikā. Uh, Tas eh, viņiem labi veids, un es esmu arī pārliecināts, ka mums izdosies izstrādāt ļoti labu atzinumu šajā komitejā par to, kā tālāk virzīties. Paldies! Dankeschön, Frau Herzog. Paldies, Hercogs kundz, lūdzu. Paldies, Paldies priekšsādātāji. Eh, sākumā es domāju, ka eh, Nezinu, vai vajag izteikties vai nē, jo mēs runājam par atzinumu projektu, par iniciatīvas ziņojumu un domāju, ka mums ir jābūt ļoti aktīviem, runājot par uh, leģislatūru. Man bieži šķiet, ka uh, īstajos punktos Eh, par, eh, par tiem ir daudz neinteresantākas diskusijas. Tomēr eh, es nedaudz izteikšos par dažiem aspektiem. Domāju, ka ir svarīgi tas, ko teica Mātijās kungs, ka parlamentam ir jābūt pēc iespējas vienotākam, cik tas iespējams, pretējā gadījumā iniciatīvas ziņojumam nebūs lielas jēgas. Domāju, ka jāskatās tālāk par 2020. gadu, un te iezīmēs trīs izaicinājumus. Pirmkārt, tehnoloģiskais izaicinājums Neviens nav šai pas, eh, zālē, kas nepiekritīs, ka, ja mēs gribam soli pa solim panākt uh, uzlabojumus un uh, iet tālāk par 20. gada uh, mērķiem, tad mums ir visur labi jādarbojas gan ar atjaunojamām, gan ar fosilajām uh, degvielām. Pretējā gadījumā mēs uh, nevarēsim iet uz priekšu. Un te es gribu ķerties klāt uh, finanšu izaicinājumiem. 2007. gadā izstrādātais uh, Eh, plāns tika par, eh, nosprauts eh, par 10 miljardiem eiro. Parlaments beigās nolēma par labu bil, bil, miljardam, bet nesaistošajos finanšu lēmumos. Un tēt esam 2011. gadā, un īstenībā runa par 80 miljardiem. Un tā kā mums ir jāsaprot, ka finanšu izaicinājums, kas ir mūsu priekšā, tas ir tas lielākais izaicinājums. Kamēr vien mums ir e, itre politiskā e, grība, kamēr vien mums ir e, ekonomikas ministru atbalsts, es gribētu jums visiem godīgi lūgt, e, kuras valsts e, ekonomikas e, ministram šis plāns ir starp viņu prioritātēm. Atbilde ir diezgan vienkārša. Ja vien mēs nerunāsim nopietni par eh, finanšu izaicinājumiem un eh, parlaments un komisija nebūs vienoti šajā jautājumā, tad mūsu iespējas būs ierobežots. Un eh, tas ir ļoti skaisti spotrināt šo politisko apņemšanos, kas jau pastāv. Ja parlaments grib izstrādāt pašu savu iniciatīvu ziņojumu, mums jābūt ļoti vienprātīgiem, kā mēs pieprasam naudu Eiropas Savienības līmenī. Kāpēc? Eh, ja mēs eh, ilg, ilgākā termiņā, ja tās eh, valstis, kurām ir nauda, rīkosies un 20 pārējās valstis, kurās ir lielākais potenciāls panākt energoefektivitāti, ieviest atjaunojamo enerģiju, tās nespēs rīkoties. Piemēram, Grieķija. Grieķija ir saulaina zeme. Cik lielā mērā Atēns izmanto saules enerģiju? Tikpat kā necik. Uh, Jūs atrodat tikai dažas eh, saules eh, paneļus, tikai uz atsevišķām mājām. Eh, Atēnās, kura ir Grieķijas attīstīta kā pilsēta, mums ir jāpārliecinās, ka mēs izmantojam finanšu instruments, lai panāktu uh, labāko atjaunojamos enerģijas izmantošanu. Pretējā gadījumā tas ir biznesa plāns, dažas valsts to izmantos, dažas palaidīs garām šo lielisko iespēju, bet tad ir jāpārliecinās, ka valstis, kas. Uh, E, grib iet uz priekšu, ka tās nenonāk situācijā, ka tām nav līdzekļi to paveikt. Itra komitejā mums jābūt vienotiem un pārliecinātiem, ka, ja mēs gribam e, panākt ko vairāk par 20. gada mērķiem ES e līmenī, tad mēs nedrīkstam nevienu valsti atstāt nopakaļus. Mums ir jāskatās, kā mēs visus reģionus varam Eh, virzīt šai virzienā. Un kādi ir finanšu instrumenti Eiropas Savienības eh, budžets, valstu budžeta ETS? Ja gribat ieviest ETS tagad, tas ir ļoti lieliski, bet tad būs ļoti ierobežots eh, rezultāts. Kopfinansējums izmantojot gan Eiropas Savienības līdzekļu, gan dalību valstu budžetus, kā arī PPP finansējumu šiem mērķiem. Es domāju, ka Eh, šis pašiniciatīvas atzinums ir īpaši tā kā budžeta komiteja nesagatavo atzinumu par šo tēmu, eh, tam ir jābūt eh, no itra komitejas spēcīgam. Un visbeidzot, tā kā šeit nav tik daudz grozījumu, tā kā Ja mēs esam gatavi e, sagatavot vēl papildus grozījumus, tas būtu ļoti svarīgi papildus tiem, kurus jau esmu redzējis. Es pieteicu tikai vienu grozījumu, jo es domāju, ka ieviešanas e, izaicinājums, kas ir trešais izaicinājums, par ko es runāju, ir e, tas, ka mēs, ka piemēram tikai 2% MVU sāk strādāt šai virzienā Lai mēs zinām, cik daudz šādu MVU Eiropas Savienībā ir. Tad ko dar šie pārējie 98% MVU? Te mēs nerunājam par milzu finanšu līdzekļiem, drīzāk par e, izglītību, par e, zema e, oglekļa izmešu veicināšanu visās jomās. Tas ir mērķis, kas jāpanāk. Tas ir pozitīvs, Tas neprasa milzu finanšu eh, ieguldījums, bet ja mēs vienkārši iegūstam Eiropas Savienības eh, darbinieku eh, vēlmi darboties, un te es priecājos, ka, ka referente atbalsta manu grozījumu. Paldies! Paldies! Tagad vēl septiņi runātāji ir pieteikušies. Gribētu vispirms noslēgt runātāju sarakstu, vai viss piekrīt? Un otrkārt gribētu lūgt, eh, tātad, ka līdz šim ļauj visiem izteikties, cik ilgi viņi gribēja, bet tagad mums vajadzētu nedaudz savaldīties. Nu, divas minūtes varbūt precīzi nevajag, bet nu, daudz ilgāk arī nē. Ulfskoks kundze nākamā lūdzu. Uh, eh, tak, herr talman. uh, jau vi tak. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pateikties. Uh, referentei par labpaveikto darbu, pat ja visam nepiekrītu, ko viņa šeit ir iesniegus. Bet mēs, es esmu viensprātis ar citiem iepriekšējiem runātājiem, ka šis nedrīkstētu kļūt uh, par dokumentu, kurš būtu par vai pret atomenerģiju. Kā Matijas Grote, arī es esmu pret kodolenerģiju, un tomēr es nedomāju, ka uh, šis jautājums eh, būtu šeit jāmin, jo pēdējā laikā par to tik daudz jau tiek diskutēts, ka neesam vēl to kārtīgi apsprieduši. Mēs zinām, ka ir atšķirīgi viedokļi par kodolenerģiju, bet tas nedrīkstētu nozīmēt to, ka mēs pārtraucam visu citu politisko darbu, līdz šis jautājums būs atrisināts. Vienmēr ir zināms satraukums, tad, kad uh, notiek uh, lielas tehnoloģiskas pārmaiņas, tad neviens nezin, kā izskatīsies nākotne. Un tas arī noved pie tā, ka ir šāds te debatas arī par klimatu pārmaiņām. Un uh, tās tiek skatīts pretstatā konkurētspējai. Eiropas parlamentā mēs pieņemam virkni dokumentu, kuros uh, ir teikts, ka tai nav obligāti jābūt pretrunai pielāgošanās klimata pārmaiņām ir nepieciešama, ja vēlamies glabāt arī turpmāk mūsu konkurētspēju. Mēs varam salīdzināt sevi ar Ķīnu, Dienvidkoreju un citām valstīm ar uh, šīm te lielajiem investoriem klimata pārmaiņās. Kāpēc mēs nevaram uh, tikpat apzinīgi tā rīkoties? Nu, mums nav jābūt šeit tai pretrunai. Uh, Un tāpēc es nevaru saprast, kāpēc ir tāda pretestība parlamentā pret saistošiem energoefektivitātes mērķiem, pret to, ka tādi tiktu noteikti. Ir ļoti plaša politiska vienotība pat par šo tēmātu. Ja mēs uh, pieejamo enerģiju efektīvāk izmantotu, tad uh, kļūtu vieglāk pārvaldīt enerģijas ražošanu un sadali. Uh, Ja vēlamies būt ticami, tad mums ir jāsāk ar šiem jautājumiem. Mums ir jāatrod uh, zināmi līmeņi uh, sistēmā, lai panākt lielāku vienprātību, piemēram, par vēja enerģiju. Mums ir jārīkojas vairākās jomās, piemēram, ēku jomā. un mazajiem uzņēmumiem arī vajadzētu darboties efektīvāk. Tas uh, arī ir uh, minēts uh, šajā ziņojumā. Mums vajadzētu pievērsties šīm jomām un tiem līmeņiem, kur mēs varam noteikt energoefektivitātes mērķus, lai panāks progresu šajā jautājumā. Visā citādi gribētu piekrist lielā mērā Matiesam Grotem un uh, Protams, mums ir vajadzīgas investīcijas, tas ir skaidrs. Enerģija tiek izšķērdēta ļoti daudz, enerģijas pazūd ceļā pie patērētāja. Un uh, tāpēc ir nepieciešams investēt viedajos tīklos. Un mēs nedrīkstam uh, turpināt uh, šķērdēt enerģiju kā līdz šim. Mums vajadzētu būt vienotiem un uh, neskatoties uz, neatš, uh, uz, uz uh, atšķirīgu viedokli kodola jautājumos vajadzētu veidot tādu spēcīgu dokumentu. Kavaljo kundz, lūdzu. Uh, you, chair, like to... Paldies priekšsēdētāji un gribētu apsveikt referenti ar lielisku paveikto darbu un gribētu pievērsties tikai vienam jautājumam par uh, nepieciešamību saskaņot uh, cīņu pret klimatu pārmaiņām ar, ar ekonomikas izaugsmu un konkurētspēju. Tas ir iespējams, bet tur ir jārod uh, sarežģītāk risinājumi nekā tikai CO2 mērķi. Šobrīd ir 20% CO2 mērķis līdz 2020. gadam. Ir arī horizontālās vienošanās, piemēram, aviācijā. Tāds pastāv. Es uzskatu, ka lēmums mainīt uh, CO2 mērķus uz ambiciozākiem, būtu jāpiesaista efektīvam risinājumam kas ir saistīta ar konkurētspēju un lai nepieļautu šo te karbu oglekļu noplūdi. Un ir jāveicina, lai šis process kļūtu uh, efektīvāks. starptautiskā nolīguma galīgais scenārijs varētu būt tāds, kas apkopo valstu samazinājumu mērķis uh, ar horizontāliem mērķiem, kāda mums, piemēram, ir aviācijā. Ir aizvien vairāk uh, zinātnisku pētījumu un dokumentu, kas ir parādījuši, kā varētu apkopot šīs pieejas, un es esmu izskatījusi šos uh, pētījumus, lai gatavotos Eiropas Tautas partijas uh, pētījumam, un paldies kolēģiem, kas iesaistās šajā darbā. Man arī prieks, ka komisija, kas sākotnēji bija piesardzīga par šo ideju, tagad uh, uh, aktīvi pievērš šiem risinājumiem, un es ceru, ka tas arī varētu būt daļa no risinājuma, lai saskaņotu izaugsmi un cīņu pret klimatu pārmaiņām. Paldies! Kolēģi Bütikofer. Kolēģis Bütikofers. Paldies, priekšādātāji. Es labprāt diskutētu ar diviem kolēģiem. Pirmkārt, ar Hercogs kundzi. Es jums piekrītu, Hercogs kundze, ka mums ir vajadzīgs tāds kā Eiropas vadošais eh, vilcējs. Nav labi, ka vieni uh, ja brauc prom un citi paliek stacijā stāv un gaida. Bet es jums nepiekrītu, kad jūs eh, šādējādi sāsināt jautājumu, kā būtībā ejot par runa ir par to, ka tie, kas eh, nebrauc gāzi uz priekšu, ka viņi saņem mazāk nauda, lai viņi riekotos labāk. Pirmais jautājums, ko gribētu uzdot, kādēļ kohēzijas līdzekļi, kas eh, tiek izmantoti netiek izmantot sistemātiskāk, lai parūpētos par to, ka enerģijas efektivitāte tiek virzīta uz priekšu. Enerģijas efektivitāte ēku jomā to var dabūt samērā lēti. Arī Vācijā, piemēram, ka šajā jomā ir uh, veiksmīga valsts. No, no sākuma tas nebija tāds uh, uzņēmējdarbības modelis, bet no sākuma bija politiskā gribiet šajā virzienā. No tā radās ekonomikas modelis. Tādēļ es domāju, ka ir jāsaka jā kohēzijai, nepieciešamībai kopīgi virzieties uz priekšu, bet ir eh, jābūt arī attiecīgiem centieniem, un to nevar vēl eh, vienkārši ierobežot uz jautājumu par papildus naudas piešķiršanu. Otrs, eh, es gribētu ar Pieperkungu diskutēt. Pieperkungs izmantoja lielisko formulējumu. Esmu iesaistīts. Mani tas skar. Mm, jā, es uh, zinu, ka tas ir tās mīļākais formulējums uh, zaļo, zaļiem fundamentālistiem. Kas šeit parādās? Proti, vaimanāšana augstā līmenī. Otrakārt, uh, tiek mālēts melni baltās krāsās, tā tiek parādīta realitāte. Tāpat arī bija uh, pieperkunga gadījumā. Pieperkungs rīkojas tā, it kā Vācijai īstenībā vajadzētu uh, augstu enerģijas izmaksu dēļ vajadzētu būt īstam e, ražošanas tūkstnesim. 75% samazinājums CO2 e, un tiek teikts, vai tad mēs jau vairāk nevajam, e, vai tad e, e, Vācija tieši ir maz konkurētspējīga, vai tieši otrādi, ka e, Vācija tieši viena no konkurētspējīgākajām valstīm. Es atceros, ka jau 2007. gadā bija veikts pētījums kas parādīja, ka enerģijas efektātes eh, paaugstinājums ir ļoti labi savienojams ar eh, ekonomikas izaugsmu. Mums ir augstas eh, enerģijas cenas Vācijā, bet tas tādēļ, ka šie um, ehm, sasaistas posmi ir dārgi un mums. Protams, ka enerģijas ražošanas uzņēmumi šeit vienkārši iekāš naudu nekā citās Eiropas Savienības valstīs, jo Vācijā nav tādas administratīvas enerģijas cenas ražošanai Un citās valstīs tā ir. Bet nav tā kā Francija, kurā ir zemākas enerģijas cenas, tādēļ, ka viņiem būtu ekonomikas politika spēcīgāka. Mums ir divreiz tik daudz enerģijas darba vietu salīdzinājumā, ja salīdzinām sevi ar Franciju. Vislabāk būtu, ja Nu, ja jau mēs vadāmies eh, pēc šādas mālēšanas, tad eh, Ukraina, piemēram, enerģija nemaksā gan izvēl neko, un tas eh, sakropļo realitātes ainu, un es gribētu, lai mēs patiešām paraudzītos skaidri acīs realitātē, kur mēs varam mācīties, ka ir pozitīva sakarība starp augstu izvirzītiem ekoloģiski orientētiem inovatīviem mērķiem un konkurences spēju konkurences spēja bez šiem augstā mērķa nosprostā inovācija, to nevar dabūt. Paldies. Kolēģe Hasi, viņa. Paldies. Daži komentāri no manas puses. Šī ir Rūpniecības pētniecības un enerģētikas komiteja, bet mums jāatceras, ka te pamat jautājums ir klimata mērķi. Ir ļoti labi zinātniski pētījumi, kas norāda, ka īstenībā globālā slodzes sadalījumā Eiropai vajadzētu panākt vairāk kā 30% samazinājumu eh, tieši Eiropas Savienībā līdz 20. gadam. Es ceru, ka kolēģi paturēs prātā, ka citām valstīm pasaulē ir ļoti labi argumenti, eh, sakot, ja Eiropas Savienība darīs, eh, panāks mazāk kā 30% samazinājumu vai mazāk pat kā ambiciozāk mērķi 35-40%, tad Eiropas Savienība nerīkojas, eh, nedala slodzi godīgi. Tas ir aspekts, kas tik eh, bieži neizskan Eiropas iekšienē, bet eh, ārpus Eiropas par to runā bieži. Vēl viens komentārs par 25%. Mans kolēģis Janeks Žado jau norādīja, ka Tas, ko komisija saka nesenajā ceļakārtē, ir, ka efektīvākais veids, kā panākt 80% eh, līdz 50. gadam, tas ir 25% eh, panākšana Eiropas Savienībā iekšienē. Un es gribu uzsvērt, ka 25% mērķis raugoties no izmaksu efektivitātes aspekta, to var kritizēt, jo tas nozīmētu Uh, emisiju uh, samazinājumu, kas uh, saražojot Eiropas Savienības iekšienē, mēs ražojam lēnākā posmā nekā vēlāk. Man šķiet, ka varētu būt arī ļoti labi ekonomiskie argumenti vēl ambiciozākiem emisiju mērķiem kā 25% līdz 20. gadam Eiropas Savienībā. Nākamais komentārs. Kolēģi no vairākām politiskajām grupām jau uzsvēra, cik svarīgi ir panākt energoefektivitāti. Es pilnībā piekrītu. Padomāsim par to, kas būtu labākais veids eh, caur šo eh, ziņojumu veicināt eh, efektīvāku enerģijas politiku. Pat komisija saka, runājot par 20% energoefektivitātes uzlabošanu līdz 20 tajam gadam, ka pat ar to Eiropas Savienība tomēr eh, nebūs panākusi visu, ko, kas iespējams. Tāpat laikā komisija saka, ka 20% samazināšana Eiropas Savienības iekšienē ir business as usual, un mums e, nekas e, nav e, iekšienē papildus jādara, lai sasniegtu šo 20% mērķi. Ja mēs gribam 20% augstāku energoefektivitāti līdz 20. gadam, tas nozīmē 5% samazinājumu emisijās līdz 20. gadam. Es teiktu, ka ja parlaments nosprauž mazāk, netika ambiciozus mērķus, kā eh, komisija saka, 25% Eiropas Savienības iekšēnē līdz 20. gadam, nu tad mēs ietu pret, darbotos pret mūsu mērķim panākt eh, stiprāku Eiropas Savienības eh, un, un saistošāku Eiropas Savienības energoefektivitātes politiku. Paldies! Kolēģi Tikau! Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es eh, vēlos veikt eh, Cicējas kundzi par šo atzinumu, kas attiecas uz enerģijas eh, efektivitāti. Vēlos teikt, ka mēs varam ietaupīt enerģiju, veicot pasākumus, paaugstināt enerģijas efektivitāti, tīpaši transporta jomā, bet arī ēku sanācijas jomā. Nākotnes finansu ietvars un tā pārstrāde. Varbūt eh, tam vajadzētu paredzēt lielākas summas, kā vairāk izolēt mājas un saglabāt siltumu. Mums eh, ir arī jādomā par CO2 emisiju samazināšanu bet eh, tas mums iet uz starptautisko nolīgumu ietvaros. Gribētu teikt, ka negadījums katastrofa Fukushimā un debatas par eh, kodola enerģijas izmantošanu noved pie secinājumiem, ka atoma enerģija galu galā eh, kļūst dārgāk nekā pat labam tā ir. Citiem vārdiem sakot, valstis, kuras tagad galvenokārt balstās uz atomenerģiju, Viņam vajadzēs pārdomāt par to, kā kombinēt enerģijas ieguves av avotus. Plāni par atjaunojumu enerģijām ir jāpārdomā, jāpārstrāda, lai atjaunojumu enerģiju daļa pieaug. Šī iemesla dēļ uzskatu, ka ir noteikti nepieciešams, lai dalību valstis savus nacionālos plānus, kā palielināt enerģijas efektivitāti, jau tagad pārdomātu, lai mēs galvenokārt eh, radītu priekšnoteikumus, kā nākotnē labāk izmantot eh, atjaunojumās enerģijas. Tikai tad mēs varēsim runāt par jauno enerģiju kombināciju. Prieļokungs. Jā, yeah, Sučan. Sure, sure. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji ka ļaujiet man izteikties. Gribu izmantot iespēju un izteikt pateicību eh, skolotāju un studentu delegācijai no eh, Kalabrijas reģiona eh, Itālijas un līdz ar to arī Eiropas dienvidos. Paldies, ka esat ieradušies! Mēs tad saprotam, ka Eiropas pilsoņi mūs uzklausa, viņus interesē, ko mēs darām, un par to interesēs, kā redzam, arī pat Itālijas dienvidu iedzīvotāju. Eh, tēma, ko šobrīd eh, apspriešam, ir ļoti svarīga. Mēs gribam panākt energoefektivitāti, eh, enerģijas ietaupīšanu. Matijas norādīja, ka enerģija, kas tiešām tiek ietaupīta, ir tā, kas nekad netiek saražota. Un šis aspekts ir tiešām svarīgs. It īpaši šai uh, enerģētikas jomā sarežģītajā brīdī, kas ir sarežģīts visā pasaulē. Vēl šorīt uh, dzirdējām nepārāk labus jaunumus no Fukushimas uh, spēks, atomspēkstacijas, un mums iespējams ir pamats vēl lielākām bažām. Vairāk iepriekšējie runātāji norādīja, ka Mums vajadzētu eh, ar pēc iespējas lielāku atbalstu apstiprināt šo pašiniciatīvas ziņojumu, jo man arī jāsaka, mums jāizvairās no tā, kas notika plenārsēdē pagājušo nedēļu. kurā Um, parlaments nespēja formulēt viedokli par ātomenerģiju. Es izlasīju referentes uh, ziņojuma projektu, uzskatu, ka tas ir labs ir eh, tajā vairāki um, aspekti, kurus es nekādā ziņā nevaru apstrīdēt. Pats gan iesniegšu pāris eh, grozījumus, kas eh, manā pazemīgajā viedoklī uzlabotu tekstu zināmā mērā, bet komentārs, ko gribu vēl izteikt tagad. Pašās dokumenta beigās ir runāts par to, ka uh, E, izpētes pro, projektos ir e, jāpievērš īpaša, uz, īpaša uzmanība klimata e, pārmaiņu aspektam. Es domāju, ka pārāk augšu šo prioritāti nevar nospraust, bet mums jābūt uzmanīgiem, lai ne, nenonāktu grūtībās, kā vairāk jau norādīja, ka kā, nu, protams, es tēt atkārtošu iepriekšējā runātāja teikto, jo daudz jau izteicās pirms manis, bet mums ir jā jātiecas uzmanīgi pret 20. un 50. gada mērķiem. Es pats uh, par to runāju arī savā CO2 emisiju ziņojumā uh, par, par vieglo transportu, un man šķiet, ka šie pasākumi ir svarīgi. Bet daudzi uh, runāja, izteicās pret to. Uh, Un jau tad es atklāju, ka viedokļi vienmēr atšķirās, ka cenšamies eh, panākt visu viedokļu eh, uzklausīšanu par vienotu tekstu, kam varētu būt ietekme uz CO2 emisiju samazināšanu un lielāku enerģijas ietaupīšanu. Kā šī komiteja vienmēr uzsver, mēs skatām gan rūpniecību, gan pētniecību, gan enerģētiku. Paldies! Kolēģi Bibā. Oui. <clears throat> Pour atteindre l'objectif de 30%. Lai sasniegtu 30% eh, mērķi samazinot CO2 emisijas, mums ir jāizmanto vairākas sviras, vismaz trīs. Vairāk kolēģi jau par to runāju, īpaši jārunā par eh, energoefektivitāti. Uh, kas eh, paredz tātad lielas investīcijas, un Bersaka kundze jau pareizi darīja uzsverot uz šo problēmas eh, dimensiju. Mums ir jāskatās uz atjaunojamām enerģijām, pats par sevi saprotams, un, eh, protams, mēs te varam panākt arī labāku situāciju kā šobrīd, bet, ja mēs ņemam vērā 30% mērķi, kas jāsniedz līdz 20. gadam, mums ir jā arī jāskatās uz ātomenerģijas sniegtajām iespējām Atomenerģija eh, protams, nāk ar lieliem riskiem, trūkumiem, tāpat laikā tā nerada CO2 emisijas. Un kā eh, atjaunojamās eh, enerģijas vēl nespēja aizstāt pilnībā un efektīvā veidā fosīlo enerģiju un atomenerģiju, tad cīņā pret klimata pārmaiņām un Un, lai panāktu 30% mērķi, mums tomēr vajadzētu izmantot arī šo enerģijas veidu līdz brīdim, kad būs ieviests visas jaunās, eh, eh, ne tikai gan Francijā, gan Eiropā, eh, šīs iegūšanas. Piemēram, mēs varētu seismiskos pīķus ņemt vērā, kurus līdz tam šim kontrolē sabiedrības vara. Tātad, ja mēs gribam atteikties no atomenerģijas, tam, tam paies vēl 25-30 gadi, viena paudze, līdz tam mums pilnībā jāizmanto esošās atomspēkstacijas, bet nodrošinot ļoti visaugstāko uh, drošības līmeni. Uh, sabiedrības uh, šī var, ir uh, ļoti svarīga, mums ir joprojām jāsaprot, kā varam gūt labāko vai kaut vai minimālo ieguvumi, nodrošinot augstāko drošības līmeni. Un jānodrošina arī startautiska kontrola. Pirmkārt, Eiropas mēroga kontrola. Eh, vajag pārliecināties, ka Eiropas Savienības aģentūras var kontrolēt un pārliecināties par situāciju šajās atomspēkstacijās. Un eh, tām arī dot nepieciešamos instrumentus, lai viņas šos kontrolas varētu veikt, bet joprojām atomenerģija ir ļoti svarīga. Paldies! Kolēģis Ransdorfs. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mums ir jāizvēlas, jo 87. gadā amerikāņu vēsturnieks Kenedijs eh, publicēja uh, grāmatu par uh, varām, un tur bija ļoti interesanta ideja par uh, lielvaru krišanu. Tā sākas laikā, kad uh, tās uzņemas ambīcijas, kas pārsniedz to iespējas un ekonomisko kapacitāti. Un viņš šo te eh, daudzu lielvaru norietu sasaistīja ar militārām ambīcijām kontrolēt svešas teritorijas, bet es domāju, ka arī šāds vides sloks var būt šāda veida risks, kas ir pārsniedz mūsu iespējas. Butikofera kungs apgalvoja, uh, ka e, Vācijas ekonomika esot ļoti labā situācijā. Man jāsaka, ka man ir nedaudz cits iespējas, jo, piemēram, Šrēdera kungs, bijušais Vācijas kanclers, e, izdeva 20 tūkstoši zaļās kārtas IT jomā speciālistiem, kas varētu strādāt tad Vācijas tirgū. Un no šiem 20 tūkstošiem 000 Eh, no šīm kartēm tikai 15 tūkstoši ir izmantotas un tikai 2 tūkstoši tiešām realizētas, eh, reāli izmantotas dzīvē. Tas ir tieši Vācijas sliktās slavas dēļ jauniešu vidū, eh, jo informācija tehnoloģiju jomā Vācijai ir tādas trešās pasaules valsts slava. Paldies, un tagad vēl īsi Hercogs kundze. Paldies priekšsēdētāji, jo Botikāferkungs man pieminēja, man ir jārēģē man tagad ir jāriskē, ka es rīt uh, Ungārijas valsts avīzēs parādīšos kā savas valsts nodevēja, bet man šeit ir septiņu gadu pieredze, un es nedomāju, ka Eiropa ir labdarības organizācija, un es nedomāju, ka jaunās dalība valstis stājas rītdā, lai saņemtu labdarības palīdzību, un es uh, neesmu tāda, un man septiņu gadu šeit to pierāda, bet joprojām ir tā, ka ja mēs vēlamies vairāk sasniegt tikai 20% Eiropā, tad nav pietiekami, ka jaunās dalība valstis to darīs un citas iepaliks. Un tas ir iemesls, kāpēc šīs valstis, jaunās dalība valstis, neprasa nekādu labdarību no Eiropas, un tāpēc viņas arī nevar šos saistošanas mērķus parakstīt. Jo, ja tas ir saistošs mērķis, tad ir jāsaprot, ka šīm valstīm vienkārši nav finanšu līdzekļu to sasniegt. Un tāpēc esmu strikti pret to, ka šādā likumdošanā tiek noteikta monopola tiesības, uh, Uh, vadošajām nozarēm um, uh, atrasties kaut kur Eiropā. Un uh, man patīk varbūt šie tie lielie uzņēmumi, bet es neesmu šeit, lai nodrošinātu kaut kādu uzņēmumu monopolu tiesības. Un es gribēju reaģēt, jo viņš ļoti personīgi atsaucās. Ja jūs atceraties kādu gadījumu, kad es lūdzu kādu uh, santīm no Eiropas Savienības, tad pastāstiet man par to. Nu, es negribētu tagad iesākt to visu, Butikofer kungs grib atbildēt, bet nu kādu pusotru sekundu viņam došu. Pēc tam, kad Pīperkungs stāstīja, ka mūsu politika vadot, novedot pie tā, ka vācu uh, rūpniecība iet ar kruķiem, tad uh, esmu nedaudz pārsteigts, ka Hercogas kundze to ataino tā, it kā mūsu energoefektivitātes eh, politika nebūtu nekas cits kā Vācijas rūpniecības lobby. Kaut kā šie uh, viedokļi nesaskan. Nu jā, dažkārt varbūt uh, ir labi izdiskutēt lietas. Pīperkungs, ja pareizi atceros, uh, izteica brīdinājumu par to, kas varētu notikt. Un uh, nevis aprakstīja tagadējo situāciju. Un es domāju, ka kā priekšsādātājs es varu to pateikt, viena lieta tomēr ir svarīga. Varbūt, ka tiešām šīs iniciatīvas ziņojums ir laba iespēja mēģināt uh, uh izdarīt kaut ko, kas nav vienkārši. Ņemot vērā atšķirīgos viedokļus, varbūt nedaudz nomierināt debatas. Visu laiku jauni, uh, tālāki, augstāki mērķi, tas man arī satrauc, jo man ir iespējas, ka kaut kādā brīdī mēs vienkārši konstatējam, ka mēs tos nevaram izpildīt. Mēs esam uh, pārslogoti, vai tam ir sekas, ko neesam iedomājušies. Es varu pieminēt virkni mm, piemēru, kad ir bijuši politiski pārsteidzīgi lēmumi, un tad ir šāda situācija. Varbūt tāpēc ir gudrāk par to jau tagad padomāt. Līdzīgs debats mums bija par uh, bandlingu šajā pašā komitejā, bet tas ir pilnīgi cits jautājums, bet uh, toreiz paraudzījāmies uz uh, šo te ietekmes novērtējumu jautājumu, vai tas tiešām viss ir izpētīts. Tur uh, par šo īpašumu tiešību atsaistīšanu tiešām parādījās lietas, ko agrāk neiedomājāmies. Un šajā jautājumā par ietekmes novērtējumiem ir jāvērtē, vai tiešām mūsu lēmumiem visas sekas ir izpētītas. Tur vēl daudz kas ir jādara. Citās komitejās tas arī tiek diskutēts, kā tad rīkoties tālāk, un mēs uh, esam apņēmušies šo pieeju arī tālāk vēl pētīt, lai uh, vismaz likumdošanas uh, jautājumos mēs vismaz mierīgi varētu izdebatēt un izvērtēt, vai iespējamo seku izvērtējums ir bijis pareizs vai nē. Un tad būs vieglāk arī pieņemt lēmumu. Es atvainojos, bet, nu, Eh, kādu gadu jau nevaru īsti izteikties, jo esmu priekšsādātājs šausmīgi vienkārši, tiešām grūti, bet, nu, Rānstorf kungs arī pieteicās, un tad viņam ir vismaz tādas pašas tiesības. Lūdzu, jūs varat vēlreiz izteikties. Rānstorf kungs. Jā. Um. Jā. Nav pieklājīgi, bet man ir jāizsaka arī daži kritiski vārdi par materiāliem, kurus uh, iesūtīja komisārs Ottingers. Vakar mēs ar viņu runājām šeit, un man jāsaka, ka es esmu vīlies. Tā bija tikai tāda pļāpāšana. Un tas neatbilst realitātei, reālajām problēmām, kas eh, mums Eiropā šobrīd ir. Ceļu kartē par enerģiju līdz 2020. gadam neviens vienīgs vārds uh, nav veltīts oglēm. Kā tas ir iespējams, ka šis materiāls, ogles, kā um, energoresurs, uh, ir atstāts novārtā? To es nesaprotu. Un tagad viņš rūpniecības pārstāvis ir ielūdzis un saka, ka jāpārstrādā būtu 2020. gada ceļu kārte. Un jaunajā mm, versijā kodola enerģijai nevajadzētu nekādu lomu ierādīt. Tas ir neticami, man jāsaka. Es tiešām, man jāsaka, nožēla, ka bijušais komisārs Piebalga kungs eh, atstāja šo krēslu, un viņš bija daudz labāks nekā tagadējais komisārs. Er nu, to jau katrs var izvērtēt, kā viņš vēlas, katram tādas tiesības ir, bet to vajadzētu darīt tad, kad mēs varam uzreiz par to runāt jo par ceļu kartu mēs noteikti vēlreiz diskutēsim, un vakar arī tika prasīts domāt par iespējamiem alternatīviem scenāriem, bet es jums varu nomierināt, Vācijā tagad tiek atkal diskutēts par ogļu enerģijas pastiprinātu lietošanu. Es tikko lasīju Vācijā, kad kādas liels partijas priekšsādētājs prasīja uh, būvēt jaunas ogļu spēkstacijas, lai mēs te atkal uh, riktīgi pie, piespiest gāzi, bet nē, nevis gāzi, bet ogles. Uh, izmantot vairāk. Bet mums ir jānoslēdz diskusijas. Langenkungs vēl neizteicās. Tikai patiesības labad. Komisārs Piebalgs, ko es arī ļoti augstu vērtēju, viņš, eh, viņam bija jāpieņem lietas, kā viņa laikā Ignalīnas spēkstacija eh, tika slēgta Baltijas valstīs. Es tikai to gribēju papildināt, starp citu. Jā, es tā gribu, visi beigsim diskutēt, tā gribētu dot vārdu vairs komisijai par punktu, par ko šodien ir runa, lai arī komisija varētu izteikt savu nostāju. Godas kungs, ja es pareizi sapratu. Un tad nomādi berichterstatterin, mēs müssen jau nompār. Jā, un vēl referentiem, mums vēl ir jau citi pāris darba kādreiz punkti. Vēl Godas kungs, lūdzu. Thank you, chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, paldies referentē par ļoti derīgo ziņojumu un par ļoti dzīvīgām, interesantām diskusijām. Es gribu koncentrēties uz trim eh, komentāriem. Pirmkārt, par secinājumiem, kas iegūti eh, ziņojuma projektā. Mēs atbalstām lielā mērā tos. Eh, domājam, ka rekomendācijas, kas izteikts, ir derīgas. Uh, un lielā mērā sakrīt ar rekomendācijām, ko piedāvā komisija savā ceļakartē. Pirmkārt, to, cik svarīgs ir strateģisks enerģiju plāns un kā pāriešana uz zemu oglekļa um, industrija ir ļoti svarīga. Tas ir ļoti vitāls jautājums, lai, gan lai sasniegtu mūsu mērķus, gan raugoties no konkurentspējas viedokļa. Uh, uh, nāk, e, rūpniecības industrijai Eiropas Savienībā nākotnē, jo uh, industrija varētu šais aspektos sastīt izaugsmas iespējas. Nākamais runājot par iekultījumiem, arī tas ir uzsvērts ceļakārtē un uh, Eh, lietas, kā, piem, kas parādās eh, secinājumos par finanšu instrumentiem, šai sakrā ļoti svarīgs. To eh, investīcijas Eiropā ir jāvada pretim zema oglekļa um, ekonomikai un uh, mums ir jāveic ietaupījumi fosilajās, fosilajā enerģijā, lai nevajadzētu to importēt no ārzemēm. Šie ir svarīgi aspekti, ko esam jau iepriekš uzsvēruši. Piemēram, ka mēs redzam lielu energoefektivitātes potenciālu jaunajās dalību valstīs, un par tā runājot par tām. Mums šķiet, ka tad skatām detalizētāk dalību valstu skaitļus un cik eh, liels investīcijas katrā dalību valstī jāiegūt, lai panāktu mūsu nosprostās ambīcijas. Tēt runāt par eh, daudz uzsvērto energoefektivitāti un ko mēs savā ceļa kartē uzsveram kā svarīgu ilgtermiņa mērķi. Eh, te es nonāku pie otrā komentāra, ko gribu pieminēt, uz ko jau parādījās vairākas norādes diskusijās par to, par izmaksu efektivitāti līdz 2020. gadam. Jā, patiešām. E, komisija izstrādājot savu ceļa kartu norādā, ka par 25% samazinot emisijas e, Eiropas Savienībā. Tas nozīmē arī izmaksu efektivitāti. Mēs skatījāmies agrākos novērtējumus, mēs skatījāmies, kas notiek, ja mēs panāk 20% samazinājumu līdz 20 un 25% samazinājumu līdz 30 gadam, principā pamat pakotni, un tad vēlāk atgūtos, un šāds risinājums ir daudz dārgāks nekā 25% un 40% samazināšana Eiropas Savienības iekšienē, ko mēs iezīmējam ceļa kartē. Otrais komisijas teiktais par šo tēmu ir, ka energoefektivitāte novestu mūs pie 25% vai pat lielāku samazinājumu. Trešais komentārs. Vairāki runātāji izteicās par konkurētspēju, par energointensīvu rūpniecību, par eh, oglekļa noplūdēm un saikni ar klimatu pārmaiņām. Par to man ir divi secinājumi. Jā, komisija tiešām ļoti rūpīgi to pēta, mēs esam novērtējuši oglekļa noplūdi. Uh, Jau iepriekš veicot eh, ietekmes novērtējumu par klimatu un enerģētikas pakotni, mēs to darījām maija paziņojumā, kā arī 2050. gada ceļkārtē. Jā, mēs oglekļa noplūdu šeit cieši aplūkojām, aplūkojām jautājums eh, Eiropas kontekstā. Eh, un ko par to saka jaunā analīze? Pamatā mēs domājam, ka pasākumi joprojām ir jāturpina veikt, bet riski ir samazinājušies salīdzinot ar to, kas tika aplēsts pirms trim gadiem. Divi iemesli dēļ. Pirmkārt tādēļ, ka citas valstis tagad veids pasākumus. Mums ir uh, Kopenhāgenes vienošanās, kas nebija pirms trim gadiem. Un, piemēram, redzam, ka Ķīna savā piecgadas plānā jau ievieš uh, savu Kopenhāgenes apņemšanos. Un otrkārt, uh, oglekļa cenas ir zemākas nekā mēs prognozējām pirms trim gadiem. Es domāju, ka pasākumiem ir jāturpina tikt īstenotiem, lai novērstu oglekļu noblūdu. Paldies! Okay. Labi, es izniegšu paldies. Es pats personīgi vienmēr esmu drusku tā kā nemierīgs. Jā, es eh, runāju, pa, dzirdu kaut ko pa piecu gadu un desmit gadu plāniem, bet varbūt, ka esmu tāds jūtīgs šai ziņā. Kolēģis kundze, kā referenti jums vēl noslēgumā vārds. Hvala lepa, zelo zanimiva in živahna. Paldies. Patiešām. Tās bija ļoti interesantas un dzīves diskusijas. Daudzi kolēģi pieteicās un piedalījās diskusijā. Tas, protams, nozīmē, ka ēnu referenti un es esam grūti uzdevumi priekšā Gribētu īsumā apkopot to visu. Acīm redzot, mēs visi vēlamies skaidrus mērķus un vēlamies uh, vienoties, kādiem ir šiem mērķiem jāizskatās. Protams, ka mums ir jārūpējas par stabilitāti mūsu sabiedrībās, izvirzot pareizos mērķus. Es arī uzskatu, ka līdz 2020. gadam jau ir pietiekami daudz ierobežojumu mums ir nepieciešams izmantot reālus pieejas. Mums ir jādomā arī, kādas negatīvas sekas varētu pieņemt, eh, negatīvas sekas varētu radīt mūsu lēmumi. ETS sistēmai jādod vairāk laika, lai šī sistēma tā īsti varētu attīstīties. Mums vairāk ir jārunā par enerģijas efektivitāti. Interesanti, protams, ir arī vīzija, kas būs pēc 2020. gada. Šeit tika runāts par 2030. gadu, par, eh, tika prasīta neutralitāte attiecībā pret nākotnes tehnoloģijām. Tam es piekrītu. Un arī pasākumi jaunu tehnoloģiju attīstībā drusku man šī diskusija liekas tā traucējuši tādā ziņā, ne tikai šodien, bet arī tā vispārīga, proti, ka mēs eh, ļoti ātri pārējām momentā pie Vācijas. Es domāju, es ceru vismaz, ka Vācijā vēlēšanas trīs būs beigušās, lai Vācija viņš liek nemitīgi neizvirzītos priekšplānā mūsu diskusijās. Šeit runa ir par to, ka mēs uh, savos ķēdenos iekļaujam visu Eiropas Savienību. Pamatoties šīm diskusijām, protams, mums ir uh, eh, jāiesaka pasākumi. Mēs no komisijas dzirdējām, ka ir vēl eh, ļoti daudzas iespējas pieņemt pasākumus. Ir īpaši tur, kur ir vairāk iespējas, tur mēs arī gaidām, protams, arī uh, vairāk uh, stimulus no Eiropas Savienības puses par Kyoto protokolu. Man jāsaka sekojošais. Visas dalību valstis ir jau pārsnieguši Kyoto protokola mērķus, izņemot vienu valsti, no kuras es nāku, tā ir Slovenija. Jā, tas tā ir. Mums uh, investīciju uh, veicināšana ir vairāk jāvirzas priekšu. Grozījumi par to vēl ir pārāk vāji. Es ceru, ka mēs saņemsim vēl papildus priekšlikumus, arī mutiskus grozījumu priekšlikumus. Gribētu norādīt 29. punktu, kam ir centrā nozīme šajā jomā. Šajā punktā tiek izklāstīts kāds ir mūsu priekšstats ITRE komitejā. Eh, runājot eh, par to, kā pārsniegt un vairāk sasniegt klimata mērķus, tos vēl pārsniegt. Es ceru, ka šajā jomā būs vēl papildus grozījumi priekšlikumi, to varēs vislabāk noformulēt. Es runāju par vienotību, vienošanos Mums ir jābūt stipriem kā Eiropas parlamentam. Mums ir jāpanāk vienošanās vispirms ITRA komitejā, un tad mums, protams, arī ir uh, jāatrod kopīgs ceļš ar NV. Referents no NV komitejas ir, vairs nav sanāksmes zālē, bet viņš diskusijas gaitā bija šeit. Esmu pārliecināta, ka kopā ar Envi mēs varēsim panākt vienošanos. Un mums šeit ir jābūt kopīgam mērķim. Mēs nedrīkstam iet dažādos virzienos, jo, ja būs iespējams starp Itri un Envi, tad arī mums izdosies plenāra sēdē dabūt lielu vairākumu lai mēs varētu redzēt skaidru signālu. Paldies! Paldies! Līdz ar to šis darba kārtības punkts ir pabeigts. Un mums ir vēl daži citi punkti darba kārtībā. Pirmais būs, par ko mēs tagad runāsim. Brītiņu lūdzu. Par finanšu noteikumiem. Ikadējiem budžetam. Tur kolēģis Odī ir referents. Ne, es atvainojos. Es kļūdījos. Kalvinkungs. Nepareizo rindiņu izlasīju. Kolēģis Kalvins ir referents. Nu, referents. Kalvinkungs jums arī būs kā pirmajam vārds. Lūdzu. Much, uh, Mr... Lās paldies, priekšsēdētāji. Esam jau vienreiz apsprieduši uh, finanšu regulējumu, un mums ir jāsaprot mūsu komitejas uh, interešu uh, um, aptvērums. Tas ir par no, normām, kā uh, tēris, tērēsim Eiropas Savienības uh, budžetu izpētes, inovāciju un attīstības politikā. Tā bija gara procedūra. Vairākas reizes no komisijas uh, dokuments atnāca uz parlamentu un tad devās atpakaļ. Tātad esam izstrādājuši dokumentu, kurā parlaments ga e, gatavojas, par kuru nobalsot līdz jūnijam. Kā saprot atbildīgā komiteja un Grasla e, kundze ir atbildīgā referenta. Tad mums būs gala procedūra, samierināšana ar padomu, bet, nu, lūk, esam kur šobrīd. Desks, dokuments, ko šobrīd apspriešam, ir krietni uzlabots, salīdzinot ar tā pirmo versiju. Uh, Mēs pieminam vairākas svarīgas tēmas, ko mēs gribētu, lai tās tiek iekļautas eh, finanšu regulējumā. Mēs gribam, lai tiek pieminēts svarīgas problēmas. Pirmkārt, eh, noteikumu vienkāršošana, galvenokārt runājot par eh, izpētes attīstības inovāciju politiku. Vienkāršošana nozīmē, ka mēs gribam panākt labākas definīcijas, skaidrākas normas, e, dažādos posmos izmantojot Eiropas Savienības fondus gan īstenošanā, gan pārvaldību, fondu pārvaldībā. E, vēl e, tika problēma, ko uz, konstatēt, ko norādīja zinātniskā kopiena, tas ir šis pieejas rezultāti, ko ļoti grūti piemērot izpētei un attīstībai, kā arī inovācijām to dokuments daļēji apskata. Vēl eh, tika konstatēta problēma ar ļoti slaveno uh, pieļaujamo risku, kā mēs un kā gribam izvairīties no Eiropas Savienības līdzekļu kļūdainas lietošanas. Protams, eh, tas ir Eiropas Revīzijas palātai rūpīgi jāpārskat, bet mums ir skaidri jāpasaka, ja mēs gribam minimizēt kļūdas eh, fondu izmantošanas jomā, tas nozīmē, ka mēs negribam maksimizēt birokrātiju, pārbaudas un tā tālāk. Eh, jo tad mēs varētu nonākt situācijā, kur eh, zinātniskā kopiena signalizētu Eiropas institūcijām, ka tās zaudē interesi pieteikties Eiropas Savienības līdzekļiem un fondiem. Līdz ar to mums ir jāatrod pareizais līdzsvars starp izvairīšanos no riskiem un pareizas kontrolas ieviešanu Eiropas Savienības līdzekļu uh, izmantošanas novērtējumā, lai, lai zinātnieki nebūtu iesaistīti tikai birokrātiskās procedūrās, bet saskatīt arī iespējas piekļūt fondiem, lai varētu koncentrēties uz savu zinātnisko darbu. Man jāsaka, ka šeit dokumentā, kas ir mūsu acu priekšā, ir uh, spērts solis uh, pareizajā virsienā, bet ar to nav gana. Un es esmu ieteicis uh, panākt lielāku skaidrību par to, kādam vajadzētu būt uh, riskam un riska novērtējumam, uzsvarot faktu, ka ir jāņem vērā dažādās uh, jomas, piemēram, riski eh, KLP jomā kohēzijas politikā eh, un izpētē un attīstībā ir jāvērtē atšķirīgi, jo šīs eh, jomas viena no otras ļoti atšķiras. Par vienkāršošanu gribu pieminēt, ka papildus tam, ko redzam dokumentā, mums vēl jānogaida līdz finanšu regulējuma ieviešanas. Uh, Eh, nosacījumiem, kur arī vairums eh, vienkāršošanas pasākumu var tikt ieviest. Tad finanšu eh, reglā mēs redzam vairāk vai mazāk apmierinošu risinājumu, kas dod iespēju arī to tālāk vēl labāku padarīt ieviešanas normās. Mūsu komitejā parādījās vēl viens mm, bažu veids, kas, par ko signalizēja mums zinātnieki, tas ir par priekšfinansējuma nosacījumiem. Problēma ir šāda, e, ka e, radot e, interesi bija ļoti izsmalcināta procedūra, kā ziņot par to Eiropas institūcijām. Tas jau tēt ir atrisināts dokumentā, bet par pašiem grantiem. Tagad ir skaidrāk definēts, kas ir granti, kas arī dzan ir vērtējums pozitīvi. Tāpat Tāpat eh, par balvām ir skaidrāk definīcija, kuras dažkārt piešķirta eh, zinātniekiem, arī tas ir eh, solis pareizā virzienā, bet mums vajadzētu vairāk skatīties uz biežāk izmantotajiem instrumentiem izpētēji un attīstībai, nevis izņēmumu kārtas instrumentiem kā balvas. Par konkrētiem grozījumiem, ko esmu ierosinājis pie ziņojuma, tas ir atsaukties uz, manuprāt, svarīgiem dokumentiem. Tas ir uh, Eh, Eiropas parlamenta nobalsotais un Karvaljo kundzes pieņemtais dokuments, kurā parādās vairāk svarīgi ieteikumi par finansējumu, izpētēju un attīstībai kā arī gala ziņojums no ekspertu grupas puses pagaidu izvērtējumam 7. gada ietvara e, programmai, ko publicēja 2010. gadā. Arī e, šajā ziņojumā e, nepieciešams vairāki papildus skaidrojumi, kas būtu svarīgi. Esmu pieminējis, ka es ieteiktu uh, izstrādāt skaidrāku metodoloģiju skaidrāk definēt, kas ir riski un kā diferenciēt fondus starp dažādām dalību valstīm. To es grasos ieteikt. Tāpat kā domāju, ka mēs varētu lūgt komisijai e, programmas ieviešanas laikā, ja viņi redzētu, ka kļūdas līmenis ir pārāk augsts, viņiem ir jāveic e, korekcijas pasākumi, e, un iespējams papildus vienkāršošana, eh, programmas mainīšana, ja tas nepieciešams. Tā kā tie būtu galvenie grozījumi, secinājumā varu teikt, ka mūsu priekšā esošais dokuments eh, virzās eh, pareizā virsienā jau. Tas padarīs nosacījumus Eiropas Savienības finansējumam, izpētēji un attīstībai vienkāršāku, Par eh, pieļaujamo kļūmes līmeni eh, te joprojām eh, vajadzētu padarīt definīciju skaidrāku un padarīt definīciju arī elastīgāku. Nu, un tēt runājot vēl par a, birokrātisko slogu, par ko sūdzās zinātnieki. Tas a, dokumentā netiek izskatīts. Vēl vajadzētu papildus strādāt pie īstenošanas nosacījumiem, bet to darīsim vēlāk un to darīs komisija mums. Uh, savukārt ir jānosprāž skaidrs ietvars, kurā viņiem jāturpina darboties nākotnē. Paldies! Liels paldies! Odīkungs, lūdzu. Mēs pamēģinām. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties Kalfin kungam par lielo interesi, kur viņš izrāda par šiem jautājumiem un par sastādītiem dokumentiem. Uh, Finanšu regula dod mums iespēju padomāt par uh, juridisko bāzi, vienkāršošanas pasākumiem, kurus plānojam, un uh, man arī prieks, ka bija Karvaljo kundzes ziņojums par vienkāršošanu, lai risinātu problēmas, ar kurām saskaras pētniecības institūcijas. Daži uh, komentāri, un pēc tam tad uh, skatīsim, kādus grozījumus varam piedāvāt. Vispirms par detaļām. 77. pāntā komisija skaidro, kā tā uh, veids līdzekļu atgūšanu. Un uh, ir sūdzības, ka ja komisija pēc uh, pārbaužu veikšanas prasa naudu atpakaļ, tad uh, komisijas eh, grāmatvēži automātiski eh, šos te līdzekļus eh, paņem no nākotnes programmām. Piemēram, ja mēs runājam par septīto pamatprogrammu, tad tas tika paņems no septītās pamatprogrammas. Es gribētu piedāvāt, ka 77. pantā, ja komisija vēlas veikt šādu kompensāciju atgūšanu, ka tā drīkstētu to uh, uh, darīt tikai tad, ja um, ir uh, zinām nosacījumi. Vēl viens novērojums uh, par uh, nošķīrumu, un šeit, manuprāt, ir vajadzīgi juridiskie speciālisti. Es neesmu īsti speciālists, bet eh, mēs gribam attiecīgi vienkāršojumu, kurā vietā mēs balstāmies uz juridisko bāzi, vai tas būtu finanšu regulā, kas attiec uz eh, visu Eiropas Savienību, vai mēs balstāmies uz pamatiesību aktiem, kas attiec uz konkrētu politiku. Un šeit man ir žēl, ka eh, kā septītās pamatprogrammas referentam, tās izvērtējuma referentam, uh, tiek teikts, ka tas drīzāk būtu šajos pamatiesību aktos. Es labprāt uzzinātu komitejas viedokli. Tātad, kurā uh, vietā mēs uh, izvēlamies šo juridisko pamatu, uh, uz kura balstoties, uh, tad uh, mēs varam uh, veicināt, uh, tātad īstenot šo vienkāršošanu. Pēdējais punkts. Gribētu uzzināt eh, kolēģi reakciju, vai nav pienācis beidzot laiks pārstruktūrēt mūsu budžetu, proti 40. pāntu finanšu regulā. Ja varbūt mums vajadzētu ieviest uh, tādus segmentus kā funkcijas un investīcijas tātad, lai finansētu darbību un investīcijas, eh, jo Eiropas Savienība jau kādu laiku sāk domāt par savām investīciju darbībām un eh, gan Galileo, gan ITER projektu kontekstā tas parādījās un eh, tikai budžetu strukturēt ieņēmumos un izdevumos varbūt nav pietiekami, jo kaut kādā brīdī mēs nevaram uh, pareizi uzrādīt investīcijas tādos lielos projektos, kas, protams, ir ilgāki par vienu gadu, kas nav darbības izdevumi tātad, bet eh, tas var pat pārsniegt vienas finanšu perspektīvas aptvēr, ap, apmērus. Tātad varbūt vajadzētu piebilst, ka ieņēmumi un izdevumi varētu vēl tikt sadalīti starp darbības izdevumiem un, un uh, investīcijām. Un ir viena lieta, ko vēl neesam pietiekami apsprieduši varbūt ar budžetu kontrolas komiteju, tas ir 29. pāns, pieļaujamais kļūdu risks. Es godīgi gribu teikt, ka šes, šis jautājums man ļoti nodarbina, jo pilsoņi šobrīd eh, varbūt nepieņem eh, to ideju, ka varbūt kaut kāds pieļaujamais kļūdu risks. Uh, Tātad vienmēr ir kaut kādas kļūdas pieļaujamas. Es domāju, ka to mums pārmet un uh, par šo koncepciju jau vienmēr esmu bijis ļoti piesardzīgs, jo revizijas palāta sajauc pieļaujamo kļūdu risku, kas ir uh, komisijas pārvaldības uh, koncepcija un citu koncepciju, kas ir revīzijas uh, koncepcija, ko revizijas palāta izmanto, kontrolējot budžetu. Šeit bieži rodās pārpratumi, īpaši eiroskeptiskajā presē, un uh, mums uh, tas bieži traucē. Tad es esmu tieši gan uh, uh, skeptisks. Šajā te pantā nav skaidri saprotams, vai tas ir kļūdu skaits vai kļūdu īpatsvars, jeb apjoms. Tā tad ir uh, Uh, atkar, atšķirība, vai ir 200-300 miljonu eiro apmērā kļūdas, vai arī, uh, ja tas parādās presē, piemēram, vai jums ir 10-15 kļūdas, kas ir vienkāršas kļūdas, uh, tāpēc, ka mūsu regulējums ir pārāk sarešķīts. Un tad, manuprāt, ļoti nepietiekama revīzijas palāda veic izmeklējumu struktūra fondos, piemēram, ir 20 izmeklējumi, ir simtiem tūkstošu maksājumu. Ja Uh, tiek atrastas desmit kļūdas ar uh, ļoti nelieliem apjomiem, tad uh, kļūdas apjoms var izskatīties ļoti liels tomēr. Un šajā te pantā par pieļaujamo kļūdu risku es vēlētos, lai tur mēs vairāk diskutētu. Kolēģis Bitikofers kā ēnu referents. Paldies, priekšēdētāji. Paldies arī Kalvina kungam. Izteikšu tikai dažus komentārus un pieskaršos pēdējiem Odīkunga izteiktiem komentāram. Es uzskatu, ka koncepcija par pieļaujamām uh, riska kļūdām, tas nav gluži vienkārši. Tas ļoti ātri var uh, attīstīties par tādu slidam situāciju. Es ceru, ka revīzijas palādas eh, ziņo, eh, ziņojums, kā eh, par to jāsaka, ka, piemēram, pētniecības pamatprogrammas septiņi jomā bija tādas patiešām lielas novirzes. Tur jau nav tikai reāli 2% kļūdu, kva, kļūdu līmenis, dažreiz es pat ir 5% bijis šajā programmā vienu lietu mums tomēr jāņem vērā, proti, lai mēs neiekļūtu tādā kā svārsta situācijā, budžeta filozofijā. Tikai pēc uh, komisāra Santēra krišanas uh, tad būs tāda stingra pieeja, un pēc tam atkal tāda maiga pieeja, un tā uz priekšu un atpakaļ. Es gribu, lai būtu visi priekšlikumi, kas tika izteikti, Arī Kalfina kungs tos izteica, piemēram, par uh, labošanas mehānismiem, korekcija mehānismiem šo programmu norises laikā, lai izvairītos no tā, ka pareizais nodos, pareizais mēģis radīt elastīkumu un radīt līdzsvaru, lai tas uh, mums no otras puses uh, viss nezvedos tā, ka situācija kļūst pārāk nenoteikta. Kolēģi Kavaļo kundze. Thank you, Chair. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies uh, referentam un uh, ēnu referentam par ļoti labo darbu. Kā jau tika pieminēts, vienkāršošanas uh, ziņojums, kā tas ir ieteikts, uh, te parādās 70 ieteikumumi, kā vienkāršot finansējumu sistēmu, piekļuvi pētniecības un izpētes jomā. Mēs esam identificējuši mūsu grupā tos, tās rekomendācijas, kuras varētu ieviest nekavējoties, citas, kuras varētu neieviest uzreiz, bet Odīkunga ziņojumā par septītā ietvaru programmas vidustermiņu pārskatu to varētu iet, iekļaut un tos, kas pieprasa izmaiņas finanšu regulā. Uh, Es uzsvērtu, un mums ir jāpārliecinās, ka tas tiks eh, iekļauts eh, mūsu ziņojumā, eh, tātad kas nepieciešams mainīt rekomendācijā. Pirmkārt, tas ir plašāk pieņemt apstiprināmo izmaksu aprēķināšanu, izmantošanai lietot parasto grāmatvedības praksi. Nākamais ir eh, pienākumu saraksts eh, finansējumam, kas jau parādās tekstā. Trešais ir eh, laika piefiksēšanas mehānismu vienkāršošana, jo šobrīd pieejamais mehānisms zinātniekiem ir ļoti sarežģīts. Ceturtais, ko pieminēja arī referents, ir balvu izmantošanu. Mums prāt, mums ir nevis eh, jāvispārina balvu izmantošana, bet skaidri jāpasaka, ko mēs saprotam ar eh, balvas piešķiršanu. Visbeidzot, samazināt nepieciešamību pēc ekspost uh, eh, revīzijām un uh, atpakaļ uh, ejošu pārskatīšanu. Arī tā ir ļoti svarīga tēma par ko mēs esam eh, izteikuši eh, ieteikumus vienkāršošanas ziņojumā. Šai grupai ļoti rūpīgi jākoncentrējas uz finanšu regulu, tās rūpīgi jāizskat, un es ar prieku palīdzēšu kolēģiem pārliecināties, vai viss šīs rekomendācijas parādās arī ziņojumā par eh, finanšu regulas grozījumiem. Paldies! Kolīgi. Kolēģi! Jā, tas ir ļoti Eh, gudrs komentārs, jo īstenībā viss labais jau ir ticis pateikts. Gribētu jautāt, vai referenta kungs vēlas vēlreiz runāt, kafija kungs, vai jūs vēlaties vēlreiz runāt? À, varbūt arī komisija vēlas izteikties. Neviens nav? Nē, laikam nav. Tad Kalfina kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies kolēģiem kam, kas ieguldīja laiku, lai izskatītu šo dokumentu, eh, kurš, nu, teiksim, tā nav pat vieglākā lasām viela, tas man jāatzīst. Es īpaši piekrītu galvenajiem komentāriem, kas te izskanēja, un mums ir jāpanāk lielāka skaidrība. Tā skaitā par to, ko teica Odī kungs par 117. punktu. Mums ir jāpaskaidro, uh, ko mēs saprotam ar pieļaujamo eh, kļūdas līmeni. Es saprotu, ka te, tas ir ļoti slīd, slīdens jautājums, jo mums nav izstrādāta skaidra metodoloģija, kā ar to strādāt. No otras puses redzu, ka eh, līd, eh, komitejā referents ļoti uzsver uz šīs pieļaujamās kļūdas līmeņa iekļaušanu. Ja mēs to iekļaujam, un to es iesaku 29. pantā, mums vajag, ja to mēs izstrādājam, pieņemt skaidru metodoloģiju, kā šo risku novērtēt, kādi kriteriji jāņem vērā un tā tālāk. Jo es pilnībā piekrītu, ka šobrīd pastāv apjukums gan eh, mēdījos, gan sabiedrībā par to, kas ir šis līmenis, eh, tiek jaukt arī skaitļi, un ja mēs šo kriteriju izmantosim un tas parādīsies finanšu regulā, tad līmenis ir skaidri jādefinē. Odīkungs arī norādīja uz nošķīrumu starp investīcijām un funkcionēšanu. Es nezinu, vai mums vajadzētu to iekļaut šeit, vai varbūt tad, kad apsprie, apsvērsim nākamo finanšu ietvaru un struktūrālo budžetu. Es kopā ar vairākiem eh, kolēģiem esam eh, izstrādājuši grozījumu, kurā pieprasam eh, atsevišķu atspogļojumu lieliem budžetiem nevis, eh, lai neizdarītu spiedienu uz esošajām Eiropas Savienības programmām. Ja mēs varētu regulā uh, ietvert to, tas būtu labi, bet drīzāk tas ir runa par budžeta struktūru un veidu, kā tā tiek izstrādāta. Vairāk jautājumi, ko Karvaljo kundze uzdeva, ir jau parādās ieviešanas pasākumos vertikāli, bet es arī ļoti priecātos, ja mēs varētu kāds no tiem iekļaut uh, arī finanšu regulas tekstā. Ar nepacietību gaidu, kad izteiksiet konkrētus tekstu priekšlikumus, un mēs kopumā domājam e, vienā virzienā. Tā kā priecājos, jo tas padara man darbu vieglāk. Paldies! Ar to mēs esam pabeiguši debatu. Es gribētu norādīt, ka 3. maijā 12. ir e, grozījuma iesniegšanas termiņš. Ja jūs neiebildīsiet. Un tas tā arī paliks un tiks ir izdarīts. Līdz ar to mēs varam pārēt par 23. punktu. Ir runa par pilnvarojumu trialogam par 2012. finanšu gada budžeta projektu. Šeit kolēģis Butikofers ir referents vienmēr un atkal tie paši, kuri strādā. Ar to gribēju teikt, ka kolēģis Butikofers arī pirmais lūdz vārdu. Paldies priekšēdētāji! vēlētos norādīt uz četriem punktiem. Abi, kuri man ir vissvarīgākie punkti, par tiem gribētu runāt sākumā. Ir liela nozīme, lai stratēģijas Eiropa 2020 īstenošana mēs tiešām ņemtu nopietni. Tādēļ pirmajā punktā manā projektā ir eh, rakstīts, ka tā ļoti iejūtīga emocionāla, ka mums ir eh, vajadzīga būtiska piemērota finanšu saistība, koordinētas finanšu saistības, lai mēs šīs prioritātes varētu īstenot. Hercogs kundze, kur diemžēl tagad nav klāt, to parasti to, par to runā, bet es tad viņas vietā to izdarīšu norādīt uz to, ka visi šie apgalvojumi, to mēs visu varam pilnīgi aizmirst, izmest ārā, ja mēs to visu nepamatosim ar attiecīgu naudu, finansējumu. Tas ir uh, centrālais uzdevums, par kuru mēs kā komiteja, kas par šo lietu īpašā veidā esam atbildīgi, lai mums patiešām to vajadzētu panākt un izcīnīt. Otrā lieta. Tas ir sastais punkts manā tekstā ka mums vajadzētu paraudzīties, lai dažādi lielie projekti nemitīgi RDI un uh, in, investīcijiem, lai šeit tas viss neiejauktos un nepārkāptu. Etikai kungs arī vakar teica, ka tas nevar būt, ka uh, ITER nemitīgi ir konfliktē, eh, konfliktā ar eh, pētniecības projektu finansēšanu enerģijas sektorā. Bet, eh, ka to aplūko kā divas dažādas lietas, neatkarīgi no tā, cik kāds ir sajūsmināts par ITER vai nav sajūsmināts. Jebkurā gadījumā mums nevajadzētu pieļaut, ka lielie projekti, ITER tikai viens, Galileo būtu vēl viens šāds projekts, ka lielie projekti uh, nemitīgi parāda šādu spontānu attīstību un visus pārējos eh, politiski pieņemtos lēmumus un pētniecības eh, prioritātes nemitīgi iejaucas iekšā un līdz ar to aprēķināmība gan zinātnē, gan aprēķināmība uh, uzņēmumiem tiek izjaukta. Tādēļ šeit ir svarīgi budžeta izpratnē spērt attiecīgos soļus. Trešais komentārs. Domāju, ka nevajag šajā komitejā ilgi par to runāt, kā nosacījumi ir eh, jāuzlabo. Ja mēs eh, runājam par Eiropu 2020 stratēģiju, tur ir pāris prioritātes, kuras ir jāizteno. To jau esmu visu attiecīgi iekļāvis tekstā, it īpaši raugoties uz otro punktu. Trešais, ko es vēlos uzsvērt, ir jautājums par mazo biznesa aktu un mazo biznesa perspektīvu. SIP un tā apakšprogrammas. Tas ir tas ļoti efektīvs uh, divā, uh, um, gan tādēļ, ka tur ir ļoti liels procentuāls daudzums tiem redzekļiem, kuri patiešām nonāk mazos un vidējos uzņēmumos. Tas ir pozitīvs kritērijs. Un otrkārt, vai ir arī augsta efektivitāte attiecīgo līdzekļu administrācijā? No nu, tā, manuprāt, izriet tas, ka mums tā vajadzētu atbalstīt un stiprināt vienalga, kāds ir pētniecības ietvars, kādu mēs šeit plānojam astotā pētniecības programma varbūt tā nebūs, bet man, mēs nedrīkstam pozitīvo pieredzi ar šīm programmām vienkārši ņemt un aizmirst. Mums tas ir jāstiprina, saku to tādēļ, jo es zinu, ka arī šajā parlamentā, arī šajā komitejā ir runāts par to, ka programmas nevar, nevajag uztvert tik nopietni. Bet ka visas programmas vajag apkopot kopā, es domāju, ka tas nav nekāds labs modelis bet tās programmas, kuras ir pierādījušas savu efektivitāti attiecībā uz MVU, tos vajadzētu saglabāt un uh, to attīstīt un atbalstīt. Nākamā kolēģi Hercoga. Thank you, Chairman. As a shadow report. Paldies, priekšsēdētāji, kā ēnu referente Putikofera kungam. Es uzskatu, ka ir absolūti brīnišķīgi, tas, cik nopietni viņš pieiet budžeta jautājumiem, un ir uh, izšķiroši svarīgi mūsu komitejai Eh, spēlēt svarīgu lomu šai jomā. Mēs nevaram atstāt jautājumu izskatīšanu tikai finanšu cilvēkiem, lai viņi būtu vienīgie, kas nospraustu 2020. gada mērķus un eh, noteikti, kā to sasniegt. Man ir vispārīgi trīs komentāri. Pirmkārt, 2020. gada budžetam ir eh, jāveicina 20, līdz 20. gadam nospraustu mērķu sasniegšanu. Mēs nevaram pamosties 20. gadā un aptapties teikt, ka mēs nepaspējām mērķu sasniegt, jo laika bija par maz. Eh, riski turpinās, budžetam ir jātiek saskaņotam ar 20. gada mērķiem. Otrkārt, e, Eiropas 2020. gada budžets, ja e, gribat, e, var tik noskaut, nosaukt par uzgaidāmo telpu nākamajam finanšu ietveram. Mums ir skaidri jāpasaka, kādas ir mūsu vēlmes nākamajā daudzgada finanšu ietvarā. Un Eiropas 2020. Tā, gada budžetam ir jāspēr solis šai virzienā, tas ir svarīgi, un domāju, ka eh, še, šī eh, komiteja par to ir viensprāts kopā ar visiem referentiem un ēnu referentiem. Bet šis 2012. gada budžets Ņemot vērā pēdējos divus, tas ir pēdējie divi gadi daudzgadu finanšu ietvarā, ir veiktas eh, daudz apņemšanās un tēt ir eh, jāsako maksājumiem un mums uz tiem ir jāuzsver. Pretējā gadījumā Eiropas Savienība zaudēs eh, ticamību. Līdz ar to tas ir vispārējais virsiens, kurā jāvirzās. Referents minēja faktiski visu. Uh, un gribu tikai piebilst, ka es pilnībā piekrītu, pilnībā atbalstu, ka mums ir aktīvi jādarbojas Eiropas semestrī, un tas būs veids, kā eh, labāk strādāt ar iepriekšējo mm, aspektu kopsveram, ka lai pārliecinātos, ka Eiropas semestris ir ne tikai finanšu semestris, bet ar arī e, e uzņēmējdarbības industrijas e, semestris un e, ka to izmantosim arī nākotnē. Par to mēs pilnībā ar Butikoferu kungas e, referentu par to e, vienojamies, ka ir tiešām jāsako reāliem maksājumiem. Mums ir jāpārdomā, jāatrod risinājums ar tādām problēmām kā liela pētniecības projekti to eh, pieminēja, eh, eh, var pieminēt Galileo izcilis un citus projektus. Mums ir jāuzver uz tiem, mēs nedrīkstam atkāpties. Vēl pagājušo vakardien inovāciju savienībā tika pieminēts, ka mēs gribam palielināt inovāciju apjomu. No high-tech inovācijām pāriet uz pakalpojumu sektoru pie pilsoniskās sabiedrības pāriem. Mēs gribam inovācijas visur, bet mēs negribam tam lielāku budžetu. Tas nozīmē, ka jāņem vērā, cik liels budžets bija, eh, ka esošais finansējums inovācijām samazināsies, bet mums ir uh, nākotnē jārīkojas otrādi. Pretējo gadījumā, ja mēs aptvērumu pastāvīgi paplie, palielinām, tad uh, finansējums individuāliem projektiem noteikti samazināsies. Tas mums neapmierina, un mēs gribam sa tieši palielināt finansējumu, līdzīgi kā iepriekš. Paldies, eh, tas būtu no manas puses viss. Vienīgais vēl, ko gribu piebilst, ka ir īstais uh, laiks sagatavot pilotu projektus, un mēs jau arī šobrīd pāris tādus gatavojam. Ja mums uh, tas uh, izdotos, mēs pār, pāris projektu jau pagājušo nedēļu izd gadu izdevās, un ceru, ka tēt arī jaunie pro pilotu projekti izdosies, piemēram, Vienā ir plānots pilnībā uh, pārstrādāt šo open house, kurā apmeklētāji var pieskarties uh, vis, un konkrēti paši redzēt energoefektivitātes sasniegumus. Šāds uh, mājas būtu interesantas, kurās varētu no dažādiem Eiropas galiem apmeklētāji ierasties un iepazīties ar māju, ar tās iekārtojumu, kas būtu interesanti lieta, ja gribam sasniegt mērķis. Paldies! Kulīga. Saudākas kungs, nākamais. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. īsāk izteikšos, tāpēc runāšu angliski. Nav nekas daudz sakāms man vairs, jo gandrīz pilnībā piekrītu tam, ko teica mūsu referents un Hercogas kundze, jo tiešām ir jāuzsver šie svarīgie jautājumi Tie ir svarīgi gan komitejai, gan tautas partijas grupai, Eiropa 2020, ilgspējīga enerģētika, pamatprogrammas ieviešana, mazās uzņēmējdarbības aktu ieviešana un citi jautājumi. To var tikai atbalstīt. Bet runājot no otras mikrofona puses, gribētu šo to tomēr piebilst. Manuprāt, šeit tomēr šis tas trūkst šajā atzinuma projektā. Gribētu minēt tādus atslēgvārdus kā informācijas komunikācija tehnoloģija, tehnoloģijas, eh, energoinfrastruktūra, strateģiskie energoinfrastruktūras plāni, par to mēs diskutējām pagājuši gadu. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja mēs uh, pieminam šīs jomas un uh, tad uh, citas uh, svarīgas jomas neminam, tad mēs it kā sūtam tādu negatīvu signālu, ka varbūt, ka šie jautājumi vairs nav tik svarīgi un varbūt, ka tie tiks iekļauti citās vietās. Tāpēc gribētu šo atzinumu grozīt, ieliekot tur šos svarīgos temats, vienkārši tos pieminēt jo tad, kad būs reālie skaitļi, tad par tiem arī runāsim. Un visbeidzot, par šo te sesto atzinumu pantu, par to noteikti vēl diskutēsim, tad, kad būs pieejami skaitļi. Vienkārši no citas skatu punktu varbūt uh, piebildīšu to, kas jau tika teikts. No vienas puses šie lielie projekti būtu ļoti atbildīgi jāskata un jāvada, jo tie ir ļoti dārgi, liels naudas apjoms tiek stērēts un tiks stērēts. ITER projekts netiek minēts, bet Galileo ir minēts, bet ITER noteikti šeit tiek paturēts prātā. Uh, No otras puses, jau tagad šeit Eiropā ilgu laiku mēs jau tagad tērējam lielas naudas. Tātad, ja šie projekti nebūs veiksmīgi, tad mēs visu šo naudu zaudēsim, ko esam iztērējuši. Tāpēc mums ir tiešām jāparūpēs, lai šie projekti būtu veiksmīgi. Un tā ir vēl cita atbildības puse. Mums ir ļoti precīzi nākotnē jādiskutē eh, par, tad, kad būs pieejami patiesie skaitļi, reālie skaitļi, tad mēs precīzāk zināsim, kādas eh, izmaiņas eh, būs komisijas viedoklī salīdzinām ar pagājušo gadu un arī padomas viedoklī, un tad varēsim formulēt mūsu pozīciju par šiem jautājumiem, protams, uzņemoties pilnu atbildību kādu mēs izjūtam par šiem projektiem. Paldies, tas arī ir viss. Paldies, Būtikofer kungs, vai jūs gribētu vēl pavisam īsi? Jā, pavisam īsi priekšsādātāja kungs. Pirmkārt, man teica referente, kas ir atbildīgā referente budžeta komitejā, ka viņa esot gatava tos punktus, kas šeit ir uzskaitīti, um, pieņemt. Otrakārt, paldies par šīm te piezīmēm no abiem kolēģiem. Es piekrītu, Hercogs kundze, tā kā jūs pagājuši, ka to darījāt, arī mums vajadzētu šo te PAPP sagatavot. To pie tā es arī ķeršos. Kaut gan šogad, cerams, mums izdosies sastādīt īsāku sarakstu, lai īstenošanas iespējas tiem projektiem, eh, par kuriem vienosimies, būtu eh, lielākas. Par to, ko jūs teicāt, Sartakas kungs, par eh, IKT un energoinfrastruktūru, tur es jums piekrītu, bet es nedaudz skeptiski esmu pret set plānu. Un tāpēc, ka, manuprāt, nav iespējams eh, šo plānu ar eh, šiem eh, teorētiski izskaidrotiem mērķiem finansēt no Eiropas Savienības budžeta. Tas būs finansējums tikai tad, ja dalībvalstis tam sniegs zināms līdzekļus. Un vajadzētu šeit uh, būt realistiem un nelolot liekas cerības, viltus cerības, uh, domājot par 2012. gada budžetu. Šeit tātad mums viedokļi nedaudz atšķiras, bet visā citādi var jums piekrist, ka šeit vēl ir jāiekļauj noteikti zinām svarīgi projekti. Lielas paldies! 3. mājas 12. ir uh, grozījuma iesniegšanas termiņš. Un līdz ar to varam pāriet pie 24. darbkārtības punkta Eiropas parlamenta. Tātad institucionālais dialogs saistībā ar regulatīvām aģentūrām. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs temats. Čēls, Džēls Čičesters ir nosūtīts uz šo darbu grupu, un viņš mums tagad ziņos visiem par to, kas tur notika. Manuprāt, šis jautājums ir tik svarīgs, ka tiešām žēl, ka vairāk kolēģu nav klāt, jo tas ne tikai mūsu darbu, bet visu Eiropas parlamentu darbu ļoti būtiski ietekmē. Un man ir liels prieks, ka Džēls ir šajā grupā, un uh, prieks arī par to, ka varam uzklausīt viņu starpziņojumu. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt mums uh, vajadzētu uh, nosaukt par slēgtu sēdi, un tad visi kļūtu ļoti ziņkārīgi, ko nu mēs te īsti apspriedām. Eh, es panācu, ka mani nominēja eh, šai eh, darba grupai no manas grupas puses, balstoties to, ka mūsu komiteja ir lielas intereses vairākās aģentūrās, tā izskaitā divās, kuras personīgi mani ļoti interesē, kā Enesa. Pastāstīšu fona informāciju par to. Un, eh, ja nemaldos, šis ir pēdējais darba kārtības eh, jautājums. Tāpēc es eh, centīšos runāt visai gari un plaši, bet nu, jūs varat arī norādīt, ja jums pārmēru apnīk. Tātad eh, process tika uzsākts pirms diviem gadiem, 2009. gada markā, martā, kad trīs institūcijas vienojās uh, uzsākt starp institūciju dialogu starp, uh, par uh, aģentūrām, lai novērtētu esošo situāciju un atrastu kopīgu pamatu, kā uzlabot aģentūru darbu. Tika izveidota darba grupa, un Tai lika risināt vairākas galvenās problēmas, ko norādīja iesaistītās institūcijas. Taiskaitā definēt aģentūru lomu uh, Eiropas institūciju kontekstā, radīšana, struktūra un darbība aģentūrās, kā arī f, budžeta, finansējuma un pārvaldības jautājumi. Parlamenta darba grupa sastāv no sešiem locekļiem. Haugas kundze no sociāldemokrātiem un uh, budžeta komitejas ir vadītāja. Greslers kundze arī no budžeta un budžeta kontrolas uh, ir uh, locekle. Viņa ir no Tautas partijas, kā jūs jau zināt, Jensels kundze no Alte. Es no ECR, Lamberts kundze no Zaļajiem un Merkel Smits no FD. Uh, Lai gan, godīgi sakot, eh, šķiet, ka pēdējo locekli nesam eh, darba grupas sēdēs manījuši. Parlamentā tiekamies vidēji reiz mēnesī un izskatām uh, lielu informācijas apjomu, ko mums sagatavo atbildīgās personas. Un tad retākām retāk notiek eh, se, starp visām trim institūcijām. Komisārs Sefkovičs ir eh, atbildīgā persona no komisijas puses. Un, protams, vēl pastāv eh, tehniskā darba grupa, darbinieki, kas administratīvā līmenī daudz strādā, lai mēs varētu sēdēm sagatavoties. Tā kā mēs strādājam uz priekšu, novērtējam esošo lietu situāciju, kritiski novērtējam iespējamos risinājumus, cenšamies identificēt problēmas eh, un domājam, kā tās risināt. Nu, eh, tomēr visu problēmu atrisināšanu gan man šis pārāk optimistisks apgalvojums. Katrā gadījumā mēs skatāmies, kā mēs varam nodibināt aģentūras, eh, kur tās atrastos, kāda būtu uzņemošās valsts loma, kāda būtu valde, kāds būtu direktors, eh, kāds būtu administratīvais atbalsts. Un es varu par to detalizēt jums pastāstīt. Bet kopumā mēs apsveram uh, Uh, kad būtu kopējā pieeja aģentūra dibināšanai. Aģentūras gadu laikā ir augušas um, īpaši katra atsevišķi un īpaši. Un dalībvalsts tās uzlūko no dažādiem uh, skatu punktiem, kā es to aprakstu, piemēram, uh, kontekstā tādā, kā es esmu mm, šīs komitejas referents priekš NSA. Bet līdz nesamam laikam dalību valstis ir apņēmušās uh, nospraust, kur uh, da, aģentūrām jāatrodas. Bet tas ticis pārkāpts neseno uh, finanšu institūciju lēmumu kontekstā, kur piedalījās arī parlaments. Un es uh, šīs darba grupas kontekstā gribu uzsvērt, ka parlamentam vajag eh, lielāku teikšanu, nosakot, kur jāatrodas aģentūru uh, uh, mītne, uh, mītnes valstīm. Es esmu ieteicis padomēji, ka viņi varētu izvairīties no grūtībām, kas ir radušās jau vairākās aģentūrās. Uh, Un eh, te es mainu savas eh, lomas, ka eh, esmu gan šīs darba grupas loceklis, gan NSA darba grupas vadītājs, jo NSA ik pa laikam kļūst par aģentūru, kam ir jāpievērš īpaša uzmanība un par to rodas jautājumu, kur tai jāatrodas. Pirmkārt, par aģentūru radīšanu mēs apsveram, vai vajadzētu pastāvēt kopīgiem kritērijiem, kas noteiktu, kā aģentūra dibināma. Esam cenšies izstrādāt kopīgus kritērijus, kas pateiktu, kāda būtu labākā pieeja pagaidu nosacījumiem, e, e, pagaidu direktora izvēlēšanai, pirms tiek izvēlēts pastāvīgais direktors. Atbalstām komisijas nostāju ka viņiem vajadzētu būt par to atbildīgiem līdz brīdim, kad komisija eh, sāk darboties eh, eh, pilnā apjomā un ir nozīmēts pastāvīgais direktors. Kamēr padome, kas nebūs nekāds pārsteigums, nedomā, ka šo lēmumu vajadzētu pieņemt komisijai. Uh, Eh, nākamais par uzņemošo valsti un kur aģentūra īsti atradīsies. Tas ir visjutīgākais jautājums. Dalība valstis eh, savā starpā izlemj, kur aģentūra atradīsies. Eh, un vajadzētu šo godīgo atgriešanu, kā un eh, godīgu sadalījumu starp dalību valstīm, kurš dabū kuru aģentūru. Vajadzētu taisnīgi tas atlīdz starp dalību valstīm. Vienai dalību valstī ir jau trīs aģentūras, kas nu ir ļoti eh, devīgs eh, aģentūru mm, sadalījums no šīs valsts skatu punkta. Un vajadzētu arī vienoties starp uzņemošo valsti un aģentūru, kādas iekārts, kādas eh, tap šī uzņemošā valsts var sniegt aģentūrai, jo ar to varētu rasties problēmas. Ies, mēs šobrīd apsveram, vai vajadzētu kopīgus kritērijus eh, attiecībā uz to, ko uzņemošajai valstī ir jāsniedz priekš aģentūras. Mēs apspriežam, kam vajadzētu tikt iesaistītam nolemjot, Eh, kur atradīsies aģentūra. Ar to ir saistīti daudz citi jautājumi. Ja mēs vēlamies veicināt eh, ekspertu eh, augsti kvalificētus darbiniekus, kas pārvietosies uz citu valsti, Eiropas Savienībā ir jāņem vērā viņu uh, vajadzības, kas iet tālāk par labas algas saņemšanu. Aģentūrām ir konkrēta struktūra, ir valde, un te notiek diskusijas par to, cik lielām valdēm vajadzētu būt. Kā, tās, lo, kā to locekļus izvēlēties? Un e, kādu lomu vajadzētu spēlēt komisijai viņu e, rīcībā? Ir jautājums, vai komisijai vajadzētu paredzēt veto tiesības apturēt e, valdes lēmumus. Diskusijas par to vēl turpinās. Atsevišķām aģentūrām ir gan valde, gan tehnisko ekspertu komitejas, kas e, ir tik e, daudzskaitlīgs, ņemot vērā visus e, strādājošos tajās. Nākamais jautājums, ko skatāmies, ir ir eh, kopīgi noteikumi eh, direktora izvēlēšanai. Kā zināt, eh, direktors viņš vai viņa spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu un vada aģentūru diendienā, komunicē ar valdi un ar dalību valstu parlamentiem un pastāv dažādi viedokļi par to, kādu procedūru vajadzētu uh, izvēlēties, lai pieņemtu direktoru. Līdz šim uh, tiek paredzēts, ka direktors uh, tiek izvēlēts un uh, šie uh, izvēlētie kandidāti nāk uz uh, viedokļa apmaiņu ar izvēlētājiem. Mēs gribētu lielāku parlamenta lomu šeit redzēt direktoru izvēlē un skatīsimies, kā vēl tiks eh, pieņems galvlēmums, bet kopumā padomēji vajadzētu atzīt, ka parlaments noteikti it īpaši pēc eh, Lisabonas eh, līkuma ieviešanas spēlē nopietnu lomu kā drošības mehānisms. Un mēs varam palīdzēt padomē izvairīties no grūtībām. Tas eh, runājot par pastāvīgo direktoru. Tagad vairākās eh, sēdēs esam cenšies ņemt vērā visas esošās diskusijas un izstrādāt secinājumus. Nu, secinājumus, kam vēl mēs izstrādājuši nesam. Darbs pie tā tiem turpinās. Bet, nu, cerams, rudenī mums izdosies jau iezīmēt risinājumus un par kuriem varēsim jums pastāstīt. Cerams, ka varēs tos arī pieņemt. Problēma, protams, ir, ka pat eh, ja mēs veiksmīgi nospraužam šādus kriterijus nākotnē, jau darbojas 32 viena vai otra veida aģentūras un mainīt eh, lietas eh, apaka, ar atpakaļejošu datumu ir zināms izaicinājums. Eh, grūts izaicinājums vai pat neiespējamība. Tā tad iespējams, ka tas ir neiespējami, bet nu, tas vēl jāpārbauda. Jāskatās, vai mēs rīkosimies šā atpakaļejoši. Lūk, priekšsēdētāji, tāds būtu lieta esošais stāvoklis. Ja kādam būtu kādi jautājumi, es ar prieku atbildēšu, vai arī sākšu diskusijas ar kolēģiem, kas tēt bijuši tik centīgi, ka palikuši līdz kalnu, lai noklausītos man ziņojumu. Sirsnieks, paldies par sniegto informāciju un norādēm. Tagad sekretariāts eh, varbūt jau teica, varbūt varētu palīdzēt, ka varbūt eh, varētu sastādīt kolēģiem tādu sarakstu, kādas aģentūras vispār pastāv, kur tās atrodas cik daudz finanšu līdzekļu tām paredzētas un cik daudz personāla strādā šajās aģentūrās. Viss detaļas varbūt nevajadzētu zināt, bet domāju, šāds saraksts būtu ārkārtīgi interesants. Jo es domāju, ka mēs eh, vienmēr ļoti ātri, kad ir jāpieņem kāds lēmums, eh, tiecamies nodibināt jaunu aģentūru, bet rodas jautājums, uz kuriem tas viss virzās. Tādēļ Tas ir jautājums ne tikai, kā mēs apējamies ar mūsu finanšu līdzekļiem, bet vai tas viss tiešām ir efektīvi, kas notiek. Tie divi, vismaz divi būtiski jautājumi, kas jānoskaidro, kāda demokrātiskā kontrole, kas no tā visa sanāk, kāda rezultāta šim aģentūram, cik tas viss maksā, vai ir šis viens iespējamais ceļš, vai varbūt būtu citas uh, iespējas uh, izdarīt to, kas ir jāizdara. Un es uh, arī pievienojos tev tavā vērtējumā Es domāju, ka šeit radies tāds, zinām, veida automātisms, kas varbūt vienmēr obligāti nevēršas uz lietas būtību. Tu jau arī norādījusi to, ka tas bija tikai kā piemērs Enisa. Līdz ko parādās jauna debates, jaunas debates kaut kur ļoti konkrēti, tad uh, sarunas, kur jūs uzreiz ļoti emocionāls un sarežģītas. Tādēļ esmu tev ļoti pateicīgs, kā tu mums eh, sniedz aktuālu informāciju. Man varbūt interesē, varbūt es nesaklausīju to tevis teiktajā. Kad var rēķināties ar to, ka būs rezultāti, konkrēti rezultāti vai laika grafiks? Ka varētu pateikt, tad un tad tieks pavilta līnija apakšā un tiks pieņems lēmums ka tik teiks, jā, tā mēs to darīsim nākotnē. Tas jautājums, kas man personīgi interesē, es negribu tur uh, iesprāties citiem pa priekšu, ja citiem kolēģiem ir jautājumi, tad uh, esmu sirsnīgi aicinu viņus uzdot, citādi varbūt Žēls to varētu uz šo jautājumu atbildēt, lūdzu. Well, Chairman, I think... Priekšsēdētāji, es domāju, ka mērķis ir pabeigt mūsu darbu līdz šā gada beigām, līdz 2011. gada beigām un mums ir paredzēts tikties sanāksmēs arī vasarā un rudenī. Gan iekšējās sēdes tās būs, gan arī trīspusējās, lai panāktu šo mērķi. Bet, kā jūs zināt, tad eh, šajā namā vēlme nevienmēr atbilst eh, tās izpildījumam, bet, nu, tāds ir mūsu nolūks. Gut, tad... Labi, tad paldies. Neviens vairāk negrib neko teikt, tad arī šo darba kārtības punktu varam noslēgt. Sirsnīgs paldies visiem un atgādināšu atlikušiem kolēģiem, ka 12.30 vēl mēs varētu uh, īsi satikties, jo, manuprāt, uh, tomēr būtu tā pienācīgi jāatvadās no līdzinējā sekretariāta vadītāja. Tas bija tāds pēkšņs lēmums, kas tika pieņemts, un man tiešām ļoti patiktu, ja vēl daži kolēģi būtu klāt, tāpēc gribētu lūgt tiem, kas šeit atrodas, neskriet uzreiz prom, un es ceru, ka tie, kas vairs nav klāt vai vēl nav klāt, tomēr atgriezīsies. Paldies! Vai Džēls vēl kaut ko grib teikt? Es atvainojos. Jā, es gribēju pārjautāt, vai šis pasākums notiks šeit vai ārpus zāles. Ārpus zāles, jā. Tātad uh, zāles priekšā tas būs.